Hello, everybody. Uh, I, this is a last minute change. Mrs. Mazzoni will... Es vēlējos pateikt, ka... Died over this, uh, the first... Ka mūsu priekšstādātāji nevarēs piedalīties pirmajā sanāksmes daļā. Es tā tad viņas uzdevumus pildīšu uz kādu brīdi. Un es ātri iepazinos ar šīs dienas darba kārtību un lūdzu piedodiet man, ja es varbūt kaut ko esmu palaidusi garām. Anģelīlī kundze nevarēs piedalīties mūsu pēcpusdienas sanāksmē, tādēļ 15. darba kārtības punkts ir svītrots. Uh, so we start with uh, voting the report. Sāksim ar balsojumu. Grīnas kundze, lūdzu. Merci, madame la présidente. Uh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos tikai pateikt, ka protokolā kaut kas uh, nav īsti kārtībā. Pēdējās sanāksmes protokolā te ir uh, ie, ieviesusies kļūdiņa, un es uh, rakstiskā veidā iesniegšu savu prasību. Labi, turpina priekšsēdētāja. Do you want to, do, to discuss it today or? Vai jūs vēlaties par to tagad runāt? Nē, nē, nē, es vienkārši to iesūtīšu rakstiskā veidā, tad, kad mēs pieņemsim sanāksmi protokolus. Paldies! Tātad ķeramies pie mūsu darba kārtības, un mums ir īstenībā jābalso atkārtoti par uh, eh, Diamandūras kunga īpašo ziņojumu. To ask, did you take any other business now? Vai jūs tagad apspiežat punktu citi jautājumi? Ā, nē, to apspriedīsim sanāksmes beigās. Man ir viens priekšlikums. Mēs par to runāsim, pe, kuru katru brīdi. Originally, and then we will... Nu, sākumā rīkosimies saskaņā ar normālo darbu kārtību, un ja būs eh, kāda brīva eh, minūte, tad apspriedīsim eh, citus jautājumus vēlāk. Tā tad e, pagājušajā sanāksmē bija tehniskas dabas problēmas. Mēs runājam par Eiropas ombada īpašo ziņojumu, mēs par to balsojām. Saskaņā ar veco versiju. Mums e, līdz ar to šķita, ka mums vajadzētu nobalsot par jauno versiju. Atkārtot, ja nu e, iepriekšējā balsojumā bija iezagusies kāda kļūma, Es ceru, ka jūs priekšā atrodas pareizā dokumentu versija un jūs esat gatavi atkārtot balsot. Nu, ja nu vienīgi jūs nevēlaties par to balsot. Bet uh, grozījumu nav, un tā tad mēs ļoti vienkārši varam nobalsot. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti būtisks ziņojums. Turpinam. Tagad mums būs debates. Mēs izskatīsim vairākus lūgumrakstus. Tie ir saistīti pārsvarā ar bērnu tiesībām un vecāku atbildību. Iepriekšējā sasaukumā mēs šo ziņojumu jau apspriedām un mēs arī uzklausījām Džanu Polo Romānu. Viņš ir profesors, viņš jau ir ieradies pie mums. Ļoti jauki jūs redzēt mūsu vidū. Tagad Mēs sāksim ar Romāno kunga prezentāciju. Un viņš savā prezentācijā runā par daudzām problēmām, kas ir saistītas ar bērnu tiesībām. Un lūguma rakstu iesniedzēji vai viņu pārstāvi arī ir ieradušies. 8., 9. un 14. ir tie punkti, par ko tiks runāts. Pēc tam dienas gaitā mēs pār, apspriedīsim sesto darba kārtības punktu. Pie mums būs ieradusies arī Viviana Redinga, komisāre, kas runās par bērnu pilsonību un bērnu tiesībām. Ņemot vērā šo pašu tēmatu. Rītdien pēc koordinatoru sanāksmes mēs turpināsim izskatīt atzinumu par pilsoņu piekļuvi. Documents, uh, European... Par pilsoņu piekļuvi Eiropas parlamenta dokumentiem un ne tikai parlamenta dokumentiem. Un tāpat uh, būs arī Gilana kungs ieradies, viņš stāstīs par uh, apmeklējumu Austrijā. Pilsoņu iniciatīva tiks apspriesta rītdien, bet eh, to mēs apspriedīsim neatrāk par 11.45 eh, rītdien. tiks eh, aplūkots 22. darba kārtības punkts, un tāpat mēs vēl pievērsīsimies vairākiem lūgumrakstiem. rakstiem. 23. darba kārtības punkts, 24. Tur ir uh, runa par Beļģiju. Anģelīlī kundze nav ieradusies, Viviana Redinga pie mums ieradīsies bez ceturkšņa sešos, un īstenībā tie bija galvenie paziņojumi. Oh, Grunijs, uh... Atgriezīsimies pie Grunī kundzes prasības. Proti viņa bija uh, pamanījis kaut kādu kļūmi vai nekārtību iepriekšējās sanāksmes protokolā. Lūdzu, paldies! Nu, mums ir jāiesniedz vairāk grozījumu attiecībā uz iepriekšējo sanāksmi protokoliem, jo protokoli neatbilst tam, ko mēs apspriedām šajā sanāksmē. Sevišķi ņemot vērā to, ko mēs apspriedām koordināru sanāksmē, bet es to visu iesniegšu rakstiskā veidā, saka runātāji. Bet, diemžēl, eh, pašlaik priekšsēdētāji nav ieslēgts mikrofons un viņi nevar dzirdēt. Šajā gadījumā būtu ļoti labi, ja jūs patiešām uzrakstītu rakstiskus uh, grozījumus, rakstiskas korekcijas. Un uh, tas ļaus izvairīties no pārpratumiem. Aukens kundze, vai jums bija kaut kas sakāms? Tikai pie citiem jautājumiem. Nu, varbūt tas uh, nenāk īstajā brīdī, bet uh, ir Masonī kundzes preses relīze eh, sestdien tā ieraudzīja dienas gaismu par situāciju kampaņā un viņa. Eh, būtu ļoti jauki, ka, ja mēs varētu iepazīties ar šiem dokumentiem arī angļu teksta versijā pirms koordinātoru sanāksmes rītdien. Priekšstādātāji saka, nu es nezinu, vai tas būs iespējams. Tas ir patiešām izšķirīgi svarīgi saka Aukens kundze. Tā tad vienkārši saprast lietas būtību, varbūt neizlasīt eh, katru rindiņu atsevišķi. Nu, mana itāļu valoda nav tik laba, un tādēļ es tikai tā ļoti vispārīgi varēju ar šo informāciju iepazīties. Vai jūs vēlaties eh, ar to iepazīties šovakar, lai jūs varētu jau ar koordinātoru sanāksmē rītdien to apspriest? Nu, es nezinu, vai tas ir iespējams. Yes, thank you very much. That, yes. Jūs mēģināsim pārtulkot ļoti labi. Nu, vienkārši, lai būtu saprotams saturs, ne jau visās detaļās. Nu, tādu melnrakstu, aš iztūkojot šī teksta kopsavilkumu. Not, not uh, an accurate translation. Would you be satisfied? Nu, ne jau tādu ļoti rūpīgu, ārkārtīgi smalku tūkojumu, bet vienkārši galvenajos vilcienos. Jāsaka, Okens kundze, lai es varētu saprast, par ko tur ir runa, un man šķita, ka tā bija vēršanās pret delegāciju, pret delegācijas vadītāju, un delegācijas vadītājs bija devies uz kampaņu, un e, tas ir patiešām ļoti būtiski, ka mēs zinātu, kas tur īsti tiek rakstīts. Suggestion. E- es ļoti labi saprotu, kas jums uz sirds, Okens kundze. Nu, jaņem vērā, ja tas ir tikai tāds kopsavilkums, tad labi, to varētu izdarīt.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 ka lūguma raksts 900 iesniegts 2007. gadā un 1792 eh, 2009. gadā iesniegtais lūguma raksts. Par tiem mēs atkal apspriedīsimies. To apspriešana tiks atkal atvērta. Un lūguma raksts 1768 no 2009. gada iespējams šo lūgumu rakstu mēs varēsim slēgt. Labi. Ja pie darba kārtības punkta citi jautājumi jums nav nekas piemetināms, mēs varētu sākt ar balsošanu par jauno versiju, pareizo Eiropas ombuda īpašo ziņojumu. Nikoforas Diamanturas kunga īpašais ziņojums. Uh, not, not, uh... Eh, So, raise your hands, those who agree. Lūdzu, paceliet roku tie, kas ir par šo ziņojumu. And those who disagree. Kuri ir pret? Kur kolēģi ir pret? Neviens nebalso pret. Uh, any who doesn't care. <laughs> nu, un um, pacēla rokas tie, kam viss vienalga. Liels paldies! Nu, paldies par uh, iepriekšējo balsojumu un šo balsojumu. Profesor Romāno, lūdzu. think just to invite, invite Professor Romano just to introduce. so, Professor Romano, are you ready to start with your Romāno kungs, vai jūs esat gatavs iepazīstināt mūs ar savu prezentāciju? Nu, es eh, runāšu franču valodā, ja jūs man atļausiet. Voilà, microphone. Voilà, je crois que c'est bon maintenant. Donc on... Vai jūs man varat dzirdēt? Es vēlējos jūs sirsnīgi sveikt šajā sanāksmē, un eh, es tiku uzaicināts uz uh, lūgumu rakstu komiteju, lai eh, runātu par uh, vecāku atbildību Mēs esam iepazīstinājuši ar savu pētījumu rezultātiem, un jūs esat saņēmuši arī vienu eksemplāru uh, angļu un franču valodā. Šis bija patiešām ļoti apjomīgs pētījums. Mēs uh, iepazināmies ar tirgus īpatnībām, apkopojām statistiku, lai varētu iepazīties ar šo izplatīto fenomenu Eiropas Savienībā. Otrajā daļā mēs runājam par startautisko un Eiropas likumdošanu. Mēs runājam par um, šķiršanās gadījumiem. Trešajā punktā mēs runājam par likumdošanu uh, dalību valstu līmenī, par izkopto praksi. Un tur tiek runāts par uh, aizbildniecību, par uh, vecāku atbildību, šīs parādības tiek rūpīgi analizētas, un tāpat mēs mēģinājām aplūkot sasniegto progresu pēdējo gadu laikā, jo, piemēram, Grieķijā ir notikušas uh, visai nozīmīgas izmaiņas, de le faire. Quels ont été les pays euh, concernés, les pays Mēs uh, esam apkopojuši datus Vācijā, Spānijā, Francijā, Polijā, apvienotajā karalistē un Zviedrijā. Mēs, esam, mēs bijām arī uh, Spānijas uh, tiesā un uh, jāņem vērā, ka ir vairāki bijuši nelikumīgi gadījumi, bērni ir tikuši pārvest no vienas valsts uz otru, un tas ir noticis nelikumīgi. Mums vajadzēja arī iepazīties ar situāciju Polijā, apvienotajā karalistē, un arī uh, devāmies uz vizīti Zviedrijā. Sākumā ja mēs runājam par definīcijām, piemēram, par nošķiršanu, tas ir, vai mēs runājam par šķiršanos, tā tad eh, tā ir laulības šķiršana, partneru attiecību šķiršana, pārtraukšana un eh, Tas nozīmē vienkārši to, ka cilvēki ir šķīrušies un viņi vairāk neturpina kopdzīvi. Mums uh, lūdza smalkāk izskaidrot šo definīciju, mēs to esam paplašinājuši, mēs runājām arī par robežu čēršošanu un eh, mēs rūpīgi analizējām arī vairāku uh, vairākus likumdošanas tekstus. Tālāk, ja mēs runājam par šķiršanos un e, par robežu šķēršošanu, ja kāds no vecākiem maina dzīves vietu. Un ir e, viens no vecākiem, piemēram, saka, ka tieši viņam ir pienākums turpināt audzināt bērnu, un ja šeit e, ir iesaistīti vismaz divu atsevišķu valstu pilsoņi, tad, protams, ir jārunā arī par uh, konkrētu jurisdikciju. Mēs eh, runājam par eh, dalību valstu likumdošanu, par to, kāda likumdošana ir spēkā attiecīgā eh, dalību valstī, bet mēs nevienmēr runājam tikai par Eiropas Savienības dalību valstīm, jo šādās situācijās var tikt iesaistīt arī trešo valstu pilsoņi. Mēs esam izteikuši vairākus ieteikumus un runājam par otro šķiršanos gadījumu kategoriju. ASV un Argentīna šeit bija iesaistītas, un, protams, Eiropas Savienības interesēs ir šīs lietas analizēt ļoti rūpīgi. Jā, es esmu itālis, tāpēc es runāju diezgan ātri saka runātājs. Nu jā, īstenībā tā nav pirmā reize, kad man kāds aizrāda. Matière de notion hein, pour tracer le périmètre de notre. Ja mēs runājam par eh, koncepciju, ko nozīmē vecāku atbildība? Kas īsti ir šis formulējums? Mēs atsaucāmies uz 2010. gada regulu. Tā vēl nav transponēta dalību valstu likumdošanā. Tur ir runāts par konkrētiem pienākumiem, kas ir jāuzņemas individam, kas ir vai no nu juridiska persona, vai viens no vecākiem. Tā var būt arī juridiska persona, piemēram, kāda aģentūra vai dienests. Un šīs tiesības un pienākumus var piešķirt eh, ties, kā tiesas lēmumu vai kā administratīvas iestādes lēmumu, ņemot vērā to, kāda ir katras atsevišķās valsts likumdošana. Bet, protams, šādas tiesības un pienākums var piešķirt arī bez tiesas procesa. Uh, īrijā bija nesens uh, tiesas lēmums, uh, to pieņēma Eiropas kopiena tiesa un tika pieņemts likums, kurā tika noteikts, kāda vecāka atbildība ir jāuzņemas gadījumā, ja vecāki dzīvo civilaulībā. Un Īstenībā eh, tas bija tāds visai abstrakts gadījums, bet jāņem vērā, ka likumdošana attiecas gan uz pašu bērnu, gan uz bērnu īpašumu. Kas ir aizbildniecība? Aizbildniecība ir tāds vispārīgāks vecāku atbildības uh, jēdziens. Uh, Brisele 2010 regulā ir atrunāts arī šis princips par, eh, runājot par aizbildniecību, par eh, bērna aprūpi un arī uh, eh, attiecīgai atbildīgai pusē ir tiesības lemt, eh, kurā, kur bērns var uzturēties, kurā valstī viņš var dzīvot. Šī ir tāda definīcija, kas ir atrunāta arī vairākos starptautiskos instrumentos. Ja mēs runājam par šķiršanos, kurā ir iesaistīti dažādu valstu pilsoņi, uh, Ir jāņem vērā arī tas, ka, piemēram, bērns var eh, pamest eh, savu uzturēšanās vietu, tā ir eh, persona brīva pārvietošanās. Es tūliņ došu vārdu savai kolēģei, lai viņi mūs iepazīstinātu ar statistikas secinājumiem, runājot par dalību valstu likumdošanu. Merci, profesor Romano. Paldies, Romano kungs. godā tie līgumrakstu komitejas kolēģi. Pašā sākumā es vēlējos jūs iepazīstināt ar, ar būtiskākajām šī pētījuma daļām, runājot par statistikas apkopošanu un analīzi. Un e, veikšu arī nelielu juridisku analīzi. Tātad statistikas apkopošana un analīze. Kādas metodas tika izmantotas veicot šo darbu? Mēs ņēmām vērā to, kāds uh, ir šī ziņojuma galvenais mērķis, proti, kas notiek, ja uh, vecāki šķiras un bērnam ir jāpaliek pie viena no vecākiem, jo viņi dzīvo dažādās valstīs. Mēs apkopējam to statistiku, kas bija pieejama. Uh, un e, mēs mēģinājām izpētīt situāciju vairākās dalību valstīs. Mēs apkopojām tādas divas datu kategorijas. Pirmkārt, vispārīgus datus, vispārīgu informāciju, un otrām kārtām tādu pārobežu informāciju. Pirmajā kategorijā mēs iepazināmies ar uh, dažādiem šķiršanās gadījumiem un uh, Eh, rūpīgi pētījām vecāku tiesību jēdzienu, kā tas tiek izmantots, ja, piemēram, ap vecāki ir šķīrušies. Otrām kārtām mēs runājam par eh, šo šķiršanos, ja vecāki nāk eh, katrs no savas valsts, tur tik runāts tātad par likumīgu, legālu šķiršanu, par to, kas notiek, ja abi vecāki dzīvo katrs savā valstī un abiem ir atšķirīgas tautības. Mēs analizējām vairāk šķiršanās gadījumus dalību valstīs un veicām konkrēts aplēses. Katrā grupā Katru šo statistikas datu kategoriju mēs rūpīgi analizējām un arī vērtējām tādus gadījumus, eh, kad vecāku tiesības tika atņemtas. Uh, Bija arī ļoti specifiski gadījumi, tieši iekšzemes gadījumi, bet eh, tie bieži vien atšķirās no tiem gadījumiem, ja šķirtie vecāki katrs bija savas tautības. Vairākās valstīs, piemēram, Francijā un Lielbritānijā, statistika par šķiršanās gadījumiem nav pieejama. Un e, šajās valstīs šis pārobežu faktors vispār statistikā neuzpeld. Vai nu tādēļ, ka šāda veida dati nav tikuši apkopoti, vai nu arī tādēļ, ka vienas e, šķirtās puses tautība un e, izcelsmes valsts, piemēram, tiesas procedūrā nekur nav atspoguļota. Mēs arī pētījām konkrētos spriedumus un Un nevienmēr mēs arī varējām izsakot, vai ir mainīta bērna dzīves vieta pēc tam, kad ir tikusi šķirta vecāku laulība. Ja šāda statistikas dati par eh, vecāku tautību un dzīves vietu ir pieejami, tad bieži vien tie ir nepietiekami. Un eh, dati nevienmēr ir viendabīgi un nav tādas skaidras eh, šķirnes starp Eiropas, eh, kāds Eiropas Savienības dalību valsts izcelsme un citu valstu izcelsmēm. Bieži vien uh, ir runāts tieši par tautību un nevis par vecāku izcelsmes valsti. Tā mēs nu, novērojam apkopot datus Spānijā, Francijā un Vācijā. Uh, Un nevienmēr ir eh, līdz ar to iespējams arī izsakot bērna atrašanās vietai saskaņā ar jurisdikcijas procedūru. Tālāk, kā tiek piešķirtas vecāku tiesības, tad, ja vecāki dzīvo atšķirīgās valstīs, arī to mēs nevarējām pietiekami labi izsakot, un līdz ar to mēs šo pārobežu faktoru nevarējām izvērtēt pietiekami rūpīgi. Parmi les tendances relevées, euh, nous avons noté un nombre relativement. Kādas uh, tendences mēs novērojām? Mēs uh, varējām secināt, ka, piemēram, Spānijā un Vācijā daudzi vietēji iedzīvotāji ir precējušies ar trešo valstu pilsoņiem un līdz ar to bija arī daudz bērnu, kas ir cietuši no šķiršanās, ja ir šķīrušies dažādu tautību cilvēki. Zviedrijā 2007. gadā vairāk par 20% visu bērnu, kur vecāki bija šķīrušies, eh, auga tātad eh, divvalodīgā ģimenē, eh, dažādu tautību vecāku ģimenē. Un mēs esam novērojuši šādas tendences arī Polijā, sevišķi pēc tam, kad Polija iestājās Eiropas Savienībā. Tāpat mēs varējām secināt, ka attālums Vec, abi vecāki var uzņemties aizbildniecību par bērnu, neņemot vērā to, cik tālu eh, viņi viens no otra dzīvo. Ne vienmēr geogrāfiskais attālums, geogrāfiskais komponents ietekmēja to lēmumu, kā tika piešķirts vecāku un atbildniecības tiesības vienai no šķirtajām pusēm. Tas, ka šie gadījumi bieži vien tiek aplūkot tādā starptautiskā arēnā, nenozīmē to, ka būtu grūtāk izmantot valsts rīcībā esošos juridiskos instrumentus. Vecāku tautībai vai izcelsmes vietai īstenībā nav nekādas nozīmes. Tad, ja tiek lemts, kurš no mm, vecākiem, kur no šitām pusēm eh, tur uzņemsies aizbildniecību pār bērnu. Apkopoties statistikas datos, mēs neatrādām tādas tendences, eh, kur eh, būtu norādīts, ka ir radušās grūtības ņemot vērā kādu vecāku tautību vai atrašanās vietu, un nav jau tā, ka bērns eh, automātiski vēlētos palikt tikai savas izcēlesmes valstī vai tajā valstī, kur vecāki ir dzīvojuši pirms laulības šķiršanas. Līdz ar to apkopoties statistikas dati tika apkopoti eh, un analizēti ņemot vērā arī dažādu likumdošanas eh, aktu analīzi. Ja mēs runājam par eh, vecāku atbildību pētījumā, mēs skaidri varējām redzēt, ka ir zināmas paralēles starp dažādu valstu likumdošanām, ja mēs runājam par atbildības koncepciju. Vecāku atbildība tiek piešķirta tad, kad eh, bērns nāk pasaulē. Tāds ir likumdošanas aptvērums, un eh, tas nav apstrīdami. Proti, ka bērna intereses ir jāsāk aizstāvēt tajā brīdī, kad viņš ir ieraudzījis pasaules gaismu. Vecāki šādas tiesības nevar deleģēt trešajai pusēji. Vecāku atbildība, aizbildniecība netiek noteikta ņemot vērā attiecības vai uh, sociālo statusu, kāds pastāv šajā ģimenē. Līdztekus mēs secinājām, ka vecāku vienošanās par to, kā viņi izmantos savas aizbildniecības tiesības. Valstīs tika pieņemti, bet mēs ievērojam zināmas atšķirības Polijā. Protams, arī starp citām valstīm pastāv atšķirības, ņemot vērā to, kā tiek izmantot šis princips vecāka autoritāte vai vecāka atbildība. Ja, piemēram, Polijā vecāki šķīrās, aizbildniecības tiesības var piešķirt tik, īstenībā tikai vienam no vecākiem. Piemēram, Vācijā savukārt bērns var vērsties uh, pret tiesneša lēmumu, ja uh, vecāku aizbildniecība tiek piešķirta tikai vienai no šķirtajām pusēm. Mēs eh, ļoti rūpīgi pētījām tieši to, kā aizbildniecības koncepcija tiek ievērot dalību valstīs, un šīs eh, jautājums eh, īstenībā uzpēl tikai tad, ja vecāki beidz pārtraukt savas attiecības, ja laulība tiek šķirta. Jaņem vērā, ka tas tiek interpretēts ļoti atšķirīgi. Uh, Francijā, Polijā un apvienotajā karalistē uh, var noteikt, kurā vietā bērnam būtu jādzīvo, bet uh, ne visiem, kam pienāks aizbildniecības tiesības, obligāti ir jādzīvo kopā ar bērniem. Bet ja Vācijā tiek piešķirta aizbildniecība vienai no pusēm, tad uh, šim cilvēkam arī ar bērnu ir jādzīvo kopā. Un atkal Zviedrijā šī uzturēšanās vispār nekādā veidā neparādās likumdošanā. Tāpat ir arī uh, dažādas interpretācijas par aizbildniecību. Ja vecāki dzīvo atsevišķi, uh, Lielbritānijā, Francijā ir e, alternatīvas aizbildniecības iespējas, bet tādas neparādās Polijā. Tālāk par iespējām apmeklēt bērnu. Uh, ja tiek piešķirtas tiesības um, apmeklēt bērnu, ja vecāki ir šķirušies, tas nenozīmē tikai to, ka viens no vecākiem, viena no šķirjām pusēm var apmeklēt bērnu, ne arī pats bērns var izvēlēties uh, apciemot vienu no vecākiem. Ir ļoti uh, liels atšķirības dalība valstīs, un ja mēs ņemam vērā uh, legāli saistošu raksturu, runājot par tiem lēmumiem, kas attiecas uz apmeklēšanu, protams, vecākiem ir ne tikai tiesības, bet arī pienākumu apmeklēt savu bērnu pēc laulības šķiršanas. Un eh, šīs tiesības eh, var baudīt gan vecāki, gan arī vecvecāki. Un pēdējais jautājums. Es vēlējos nedaudz runāt arī par bērnu interesēm. Īstenībā eh, tas ir princips, eh, kas ir mūsu interešu degpunktā. Mēs runājam par eh, šķiršanos, par vizītes iespējām, par šīm pārobežu, pārobežu šķiršanas gadījumiem. Bet bērnu intereses bieži vien nav pietiekami labi definētas likumdošanā. Un līdz ar to trūkst arī pietiekami labu risinājumu. Ir vairāki likumdošanas akti, kur eh, tas tiek pietiekami labi definēts, atrunāts Francijā, piemēram. Bērna intereses nozīmē to, ka bērnam tiek nodrošināta morāla, fiziska, uh, Attīstība savukārt Polijā bērna labklājība nozīmē to, ka ir eh, jāņem vērā pilnīgi visas bērna intereses, vēlmes un vajadzības, arī eh, ņemot vērā bērna īpašumu. Zviedrijā bērna intereses tiek definētas eh, pateicoties diviem principiem, proti aizsargāt bērnu pret jebkādu veidu ļaunprātīgu izmantošanu. Uh, ļaunprātīgu attiekšanos, un otrais princips norāda, ka bērnam ir jāļauj apmeklēt abus vecākus, izkopt labas attiecības ar abiem vecākiem, arī tad, ja vecāki ir šķīruši laulību. Ir arī valstis, kur ir runāts, ka bērna interesi nozīmē to, ka bērns var arī paust savu viedokli, ja vecāki strīdas ir jāņem vērā bērnu vajadzības un intereses. Tas ir tāds princips, kas parādās pilnīgi visu valstu likumdošanā, interpretējot bērnu intereses, bet, protams, nevienmēr tas garantē, ka tas tiek arī attiecīgi ievērots. Protams, jāņem vērā, ka situācija ir atšķirīga. Vācijā Zviedrijā un nesen arī Spānijā mēs atklājām, ka tieši šajās valstīs eh, visvairāk uh, likumdošanas aktu ir veltīts tam, lai ievērot šīs bērnu intereses. Protams, uh, likumīgā interpretācija arī nav homogēna, runājot par to, ja vecāki dzīvo katrs savā dalību valstī. Ja mēs runājam par aizbildniecību, bērnam mainot dzīves vietu, uh, mēs nevienmēr varam runāt par to, ka būtu pārkāpts bērnu intereses, jo arī mainot dzīves vietu ir jāievēro konkrēti priekšnosacījumi. Galvenais princips ir secīguma princips. Vācu legālajā doktrīnā kontinuitātes principu, un tas ir saistīts ar eh, bērna dzīves vietu, Protams, e, ja bērns pēkšņi maina dzīves vietu, viņš e, maina visu vidi sev apkārt, viņš atrodas pilnīgi jaunā vidē, viņam ir jāmaina skola un e, jāiegūst jauni draugi. Bet runājot par apmeklējumu tiesībām, apciemošanas tiesībām, tās ir jāgarantē abiem vecākiem. Ja bērns dodas dzīvot uz citu valsti, tas nenozīmē, ka tas ir absolūtā pretrunā ar bērnu paša interesēm, bet mēs eh, redzam, ka pieaug arī nolaupīšanu risks, eh, piemēram, Spānijā mēs to esam pieredzējuši. Un bieži vien arī attālums starp bērna izcelsmes valstu un uz to valstu, kur viņš ir devies vēlāk, ir ļoti liels. Paldies par uzmanību. On revient donc sur le plan international après. Labi, nu tad atgriezīsimies pie starptautiskā aspekta. Pēc tam, kad mēs uzklausījām datus par statistiku un nacionālām likumdošanas sistēmām, tātad jūs redzējāt, ka nacionālā likumdošanā ir atšķirības da starp dažādām valstīm. Un skaidrs arī ir tas, ka likumi dažādās valstīs atšķirās, bet tad, kad mēs domājam par bērnu labākām interesēm, tad uh, pieejas šim konceptam arī šajās valstīs atšķirās. Bet nu paskatīsimies par eh, starptautiskiem tekstiem Eiropā. Bet pirms mēs to darām, jums ir jāatceras, kas tad īsti ir regulēšana, starptautiska līmeņa regulēšana. Un kas tiek uzskatīts par apmierinošu likumdošanu, regulēšanu. Uh, Šeit mēs runājam par visām iesaistītajām pusēm, par bērniem, vecākiem, visiem cilvēkiem, kas ir iesaistīti šajā procesā, vai viņiem ir piekļuve tiesai, vai tiesas lēmumi ir skaidri, tos var piemērot tieši attiecībā uz aizbildniecības tiesībām, uz apmeklējuma tiesībām, un vai vienmēr sprieduma teksts nāk par labu bērnam, ir bērna interesēs, ko angliski sauc par best interests of the child vai overriding interests of the child. Tātad tiesnesim, kurš pieņems lēmumu, ir jāņem vērā tieši katra gadījuma pārobežu raksturs, jāņem vērā arī bērna intereses, tieši skatot šo jautājumu pārobežu aspektā. Runājot par vecāku tiesību piešķiršanu, gan apmeklējot, gan aizbildnības ziņā, šajā, šajā gadījumā šīm tiesībām jābūt efektīvām, tās jāspēj īstenot, tajā pašā laikā neierobežojot kopienu brīvības. Un runājot par šo jautājumu gan Eiropas aspektā, gan arī visas pasaules aspektā, mums būtu jānodrošina, ka attiecībā uz vienu bērnu nevajadzētu būt diviem pretrunīgiem spriedumiem. Vai es joprojām runāju pārāk ātri, saka runātājs. Es neesmu pieredzis, ka mani tulko. Nu, tāds pavisam bieži pieminēts piemērs, piemēram, 90. Gadu, 90. gadu beigās uh, nācās saskarties ar problēmām, eh, kas radās, eh, jo Vācijā un Francijā tika pieņemti dažādi spriedumi par vienu un to pašu lietu. Piemēram, viens no vecākiem nāca no Francijas, otrs no Vācijas. Abas šīs te tiesiskās sistēmas, juridiskās sistēmas pieņēma pretrunīgu tiesas spriedumu. Tas ir iespējams, maz iespējams, bet ir iespējams, ka šie priedum, spriedumi ir pretrunīgi, jo, piemēram, Francijā aizbildniecības tiesības varēja piešķirt, piemēram, Francijas vecākam un Vācijas gadījumā vācu vecākam. Skaidrs, ka šāda situācija ir paradoxāla, jo, ja ir pārāk daudz šādu spriedumu, uh, vienkārši noved pie tā, ka lēmumi jau galu galā nav, un bērniem vien, un vecākiem tad ir vienkārši pašiem jāizlēm, kas tad, eh, kam tad ir uz ko tiesības. Nu, piemēram, Vācijas tiesa nolēmusi, ka franču tēvam ir tiesības uz aizbildniecību, savukārt vācu tiesa, ka vācu mātei ir tiesības uz aizbildniecību. Iedomājieties, kas vispār notiktu šādā gadījumā, un bērns, bērnam tad pašam ir tad it kā jāizlemj, uz kuru tad viņš skolu ies, uh, Vai, piemēram, ja ir nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās, kuras valsts likumdošana tiks piemērota, vai mātes, pateicoties Vācu tiesas spriedumam, vai nē, vai arī tēva tiesas spriedums šī gadījumā būs piemērojams, un tad tēvs varētu teikt, ka, nu, manas bērns mācīsies šī skolā. Un beigu beigās neviens nevar izbaudīt uh, tiesības uz taisnu tiesu, jo ir divas pretrunīgas atbildes, divi pretrunīgi spriedumi, un šajā gadījumā beigu beigās tā galējā lēmuma jau nav. Un šeit es runāju par tiesību vakumu, jo cilvēkiem vairs nav tiesību uz brīvību, uz drošību, uz tiesībām uz taisnu tiesu, un no tā mums būtu jāspēj izvairīties, izmantojot Eiropas Savienības līgumus šī absurda rezultātā bērns vienkārši mētāsies no vienas valsts uz otru. Nevienam nebūs skaidrs, kam tad ir tiesības uz aizbildniecību, jo šeit vairs nav runa par konfliktu starp diviem vecākiem, bet starp divām tiesiskām sistēmām, divām valstīm, divām tiesiskajām kultūrām, tikai tāpēc, ka pašā sākumā lieta netika pareizi izskatīta tiesā un netika pieņemts atbilstošs lēmums. Varētu notikt arī tā, ka ir, piemēram, vecāks, eh, kas spēj domāt, strādāt ātrāk, viņš var panākt, ka viņa tiesnesis pieņem ātrāk lēmumu, lēmumu, šis cilvēks varbūt var skaļāk pakliegt, vairāk savu nostāju izpaust. Uh, saceļ lielāku troksni, tad šis konkrētais vecāks panāks, ka viņa, viņa ga, gadījumā lēmums tiek pieņemts pirmais. Un tad šajā gadījumā šim cilvēkam būs aizbildniecības tiesības. Tikai tāpēc, ka otrs vecāks nevarēja tik ātri panākt uh, sev labvēlīgu lēmumu pieņemšanu. Tas ir ārkārtīgi paradoxāli, pretrunīgi, un tas nenāk par labu bērnu interesēm jo ir nepieciešama kompetenta šīs lietas, šī jautājuma regulācija. Ir jāņem vērā arī proximitātes aspekts, jo šādos gadījumos lieta būtu jāskata tikai vienā, maksimums divās valstīs. Ideāli būtu jābūt dialogam starp abu valstu tiesnešiem. Tā būtu ideāla situācija jo jāizvairās no tā, ka divās valstīs ir divi paralēli tiesas procesi, lai novērstu iespējamo konfliktu starp dažādām tiesu sistēmām. Piemēram, ja ir divi tiesas procesi Francijā un Vācijā, tad beigu beigās var būt divi dažādi tiesas spriedumi. Kā jau es teicu, ir jāsamazina iespēja, ka netiek atzīts tās valsts, kur tiek pieņemts lēmums, spriedums, jo ir skaidrs, ka visās valstīs jāatzīst tikai vienas valsts spriedums, nevis divi spriedumi, kas varbūt ir pretrunīgi, jo tā mēs tikai nonāksim pie hausa. pieņemsim, ka viena valsts, vienas valsts lēmumu pieņem vienā valstī, citu otrā valstī, tad beigu beigās nav skaidrs, kas ir pa ko atbildīgs, kurš, kuram ir aizbildniecības tiesības. Kas tad notiek pašlaik, ko mēs varam darīt, lai izvairītos no šādas haotiskas situācijas? Ir vairāki instrumenti pieejami. Daudzi pat saka, ka mums ir pārāk daudz instrumentu. Kāpēc tā? Skaidrs arī ir tas, ka, ja ir pārāk daudz instrumentu, tad rada, rodas tikai vairāk problēmu, jo tiesnešu vidū rodas sajukums, un, jo arī šie instrumenti var nonākt pretrunā viens ar otru, un arī tā rezultātā var pieņemt pretrunīgus lēmumus. Es gribēju pieminēt piecus šādus starptautiskus instrumentus. Pirmais ir Hāgas konvencija no 61. gada, tad Luksemburgas konvencija no 80. gada, kas ir pieņemtas Eiropas padomes ietvaros, tās jau ir novecojušas. Tad vēl ir Hāgas konvencija no 80. gada par bērnu nenolaupīšanu, tad Hāgas konvencija no 96. gada, tas ir tāds visaptvarošs instruments. Tas stājās spēkā tikai 2002. gadā dažās valstīs, un Eiropas Savienība arī ir ļāvusi dalībvalstīm pievienoties šai konvencijai. Dažas dalībvalstis to vēl nav izdarījušas. Francijā šī konvencija stāsies spēkā tikai pēc dažiem mēnešiem, Polijā tā jau ir spēkā divus gadus, piemēram. Ir arī vēl kāds ļoti labs instruments, lai gan to arī vēl varētu uzlabot, ir, Brus, ir Briseles regula, par kuru mēs runāsim vēlāk. Tātad šis dokuments ir papildus jau divām iepriekš nosauktajām konvencijām. Visus šos instrumentus mēs varam izmantot, piemēram, 80. gada konvenciju par nelikumīgu bērnu nolaupīšanu, par bērnu nelikumīgu pārvešanu uz citu valsti. Šis ir starptautisks pasaules mēroga instruments, kuru var piemērot ne tikai Eiropā, bet arī citur. 71 vai 72 valstīs, kas ir parakstījuši šo konvenciju un arī ratificējušas. Šis instruments darbojas apmierinoši Tomēr dažos gadījumos ir atteikums bērnu atgriezt atpakaļ. Piemēram, valsts atsakās to darīt. Ir dažādi faktori, kas motivē šo neatgriešanu. Piemēram, izcelsmes vieta, piemēram, bērna vēlmes, dažādas tehniskas detaļas un pateicoties Briseles regulai, šīs problēmas ir atrisinātas. Abas Hāgas konvencijas ir diezgan visaptvarošas, tomēr ir daži arī trūkumi, piemēram, lēmumu savstarpēja neatzīšana un citi. Ir arī pārāk daudz procedūru, kas nepieciešamas, lai lēmums tiktu izpildīts Tad pašlaik mēs runājam par tā saucamo Briseles regulu. Šeit es runāju par piekto sadaļu, otro un trešo nodaļu. Un tiek lūgts izveidot brīvības, drošības un tiesiskuma telpu visiem Eiropas pilsoņiem. Tie ir tie galvenie mērķi, kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā vienkārši nepietiek ar kaut kādas savstarpējās atzīšanas procesa uzlabošanu. Šie lēmumi, kas ir citās valstīs pieņemti, ir ne tikai jāatzīst, bet arī jāievieš. Un šeit mēs runājam par vecāku tiesību realizāciju ieviešanu šeit tiek izmantoti gan kompetences nosacījumi, jurisdikcijas nosacījumi, gan uh, konfliktu risināšanas nosacījumi, gan civiltiesība, procedurālie nosacījumi un tā tālāk. Vēlreiz uh, atsaukšos uz šo tiesisko instrumentu. Tas ir spēkā kopš 2002. gada, tomēr jau ir ticis diezgan uh, daudz mainīts, jo tas, eh, un tas attiecīgi arī tiek saukts eh, Brisele 2 mainītais variants. Tīpaši, ja mēs runājam par gadījumiem, kad ģimene tiek šķirta, pirms šis dokuments tika pieņemts, runa par eh, bērnu tiesību aizsardzību eh, attiecās tikai uz oficiāliem šķiršanās gadījumiem. Tagad mēs skatām šo lietu arī daudz plašāk. Šis instruments ir būtiski uzlabojis situāciju. Pirmkārt, attiecībā uz jurisdikciju nosacījumi ir skaidri, tie ir arī elastīgi, diezgan vienkārši, jo par kompetento valsti tiek uzskatīta dzīvesvietas valsts, un pašlaik vairs nav konflikta starp pilsonības valsti un rezidents valsti, jo iepriekš eh, varēja rasties konflikts starp dažādām valstīm, starp dažādu valstu tiesību sistēmām. Tā tas tagad pašlaik vairs nav, jo jurisdikcija ir dzīves vietas valstī. Iespējams, ka pilsonības valsts var izteikt savu viedokli gala lēmumu pieņemšanas procesā, bet nu, tad ir nu, jānodrošina efektīva sadarbība, koordinācija starp valstīm attiecībā uz gala lēmuma ieviešanu. Vēl jautājums ir par pamatojumu lēmuma neieviešanai. Šo pamatojumu skaits ir samazināts, bet nu, tādi vēl ir. Vēl pavisam jauna lieta Eiropā, tā saucamā ex-equata procedūra. Šī procedūra ir stipri vienkāršota, visā kopienas teritorijā, tā nav dārga un darbojas ļoti ātri. Tas pats attiecas arī uz apmeklējumu tiesībām. Šīs tiesības kādreiz netika īpaši aizsargātas, bet Briseles regula otrais mainītais variants īpaši aizstāv šīs tiesības. Un Pašlaik pat var izsniegt certifikātu par šīm apmeklējuma tiesībām. Certifikāts ir jāizpilda. Un lēmums par apmeklējuma tiesībām nav jāizpilda izmantot eksekveita procedūru. Šo certifikātu piemēro tieši. Tas ir obligāts un tādējādi var izvairīties no daudz sarežģītākas eksekveita procedūras, lai panāktu lēmuma izpildi. Tad vēl viens solis uz priekšu. Tagad par nolaupīšanu vai nelikumīgu aizvešanu. Jau teicu iepriekš, ka par to runā 80. gada Hāgas konvencija. šī konvencija darbojas apmierinoši, tomēr ir bijušas sūdzības, jo pieņemti lēmumi, atbilstoši kuriem bērnus neved atpakaļ uz izvešanas valsti. Ar e, Briseles regulu tiek ierobežots to pamatojumu loks, balstoties uz kuru var atteikties bērnu vest atpakaļ, uh, ir jāievēro arī sešu nedēļu termiņš, ja vien nav izņēmumu gadījumi, piemēram, ir pamatoties prasības, pamatoti apstākļi, kāpēc bērnu nevarētu vest atpakaļ šo sešu nedēļu termiņā. Nevar aizliegt arī bērnu vest atpakaļ šo sešu nedēļu termiņā uz izvešanas valsti, ja ir veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai aizsargātu bērnu. Vēl kāds svarīgs aspekts par lēmumu nevest bērnu atpakaļ. Šis lēmums var būt tikai tāds eh, sākotnējs pagaidu lēmums, jo, piemēram, divās valstīs var tikt pieņemti pretrunīgi lēmumi, prevalenci šeit tiek dota tās valsts lēmumam, no kuras bērns ir sākotnēji nācis. Ja šādi pretrunīgi lēmumi ir, tad jāpanāk kaut kāda vienošanās par to, tomēr kuras valsts lēmums būs prioritārs. runājot par pilnīgas informācijas apmaiņu par bērnu, piemēram, kā bērns ir dzīvojis, kur viņš dzīvo, par iespējamo sadarbību starp valstu pārstāvjiem. Visa šī informācijas apmaiņa ir pilnīgi par brīvu vecākiem, bērniem, ve, pieaugušiem, kas uzrauga bērnus piemēram, ir iespēja izmantot dažādu valstu pakalpojumu sniedzējus, lai panāktu izlīgumu mediācijas ceļā. Iespējams izmantot arī tiesu datu tīklu, lai panāktu ātrāku lēmumu pieņemšanu un lai arī dažādu valstu tiesneši savā starpā varētu komunicēt. Nedaudz par iespējamo attīstību nākotnē divas, divas e, iespējamie, divi iespējamie ceļi. Pirmkārt, par Briseles regulas e, divi mainītās versijas uzlabošanu. Kā tad varētu mainīt šo dokumentu? ņemot vērā to, ka pašlaik ir iespējams situācija, ka aizbildniecības tiesības piešķirošu lēmumu cita valsts varētu arī neizpildīt. Varētu varbūt paredzēt vai prognozēt, ka varbūt tas aizņems desmit gadus, jo šeit jau runa ir arī par politiskas dabas risinājumiem, tas nav tik viegli panākums. Uh, bet, nu, varētu varbūt paredzēt, ka šādi lēmumi būtu ieviešami un atzīstami obligāti. Šeit es vēlreiz uzsveru obligāti. Pašlaik tā tas nav, un tam ir daudzi un dažādi iemesli, pārāk daudzi. Otkārt, varētu arī veidot strīdus risināšanu risināšanas metodes, mehānismi, piemēram, ir Francijas-Vācijas lēmumi, kas ir pretrunīgi un nepieciešams kaut kāds strīdu risināšanas mehānisms, lai atrisinātu šādu situāciju un panāktu vienotu risinājumu, kas attiektos uz abām tiesu sistēmām. varētu arī, piemēram, iedomāties, ka Francijā varētu pieņemt lēmumu, bet konsultējoties pirms tam ar Vācijas atbildīgajām iestādēm vai tiesu iestādēm, vai arī pilnīgi pretēji. Varētu panākt arī lielāku koordināciju starp 90. gada, 96. gada konvenciju un Briseles regulas otrā varianta mainīto versiju. vēl e, kā varētu mainīt pēdējo dokumentu. Piemēram, harmonizēt bērnu uzklausīšanas procedūru, jo bērns ir jāuzklausa. Un šī uzklausīšanas procedūra dažādās valstīs būtiski atšķirās. Tas varētu būt šķērslis, lai atzītu lēmumu, jo, piemēram, Vācijā tas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi, ārkārtīgi svarīgi, daudz svarīgāk kā Francijā. Un mēs esam izpētījuši, ka vācieši neatzīst Francijas lēmumus, tāpēc, ka vācieši uzskata, ka Franči nav ņēmuši vēlā pietiekošā apmērā bērna eh, vēlmes piemēram, vēl kāda iniciatīva izveidot specializētos, speciālos tiesnešus, kas specializējas šajā konkrētā jautājumā. Šiem tiesnešiem varētu būt konkrēti specifiskas apmācības, lai viņi izprastu, kādas problēmas ir saistītas ar starptautiskām ģimenēm, pārrobežu ģimenēm, un viņiem varētu piešķirt monopolu tiesības šādu jautājumu risināšanā. Tas, patiet, tas pats attiecas arī uz mediāciju. Ar mediāciju pieredze nav liela, bet ļoti daudz sološa, un šeit ir liels potenciāls. 2008. gadā ir pieņemta direktīva, kas ir uh, jāievieš dalību valstīs līdz 2011. gada maijam. Un ir skaidrs, ka mediācijas sistēma varētu vēl uzlabot. Man liekas, ka esmu runājis jau pārāk ilgi. Paldies par jūsu uzmanību un ar prieku atbildēs uz jūsu jautājumiem. Liels paldies par šo ļoti svarīgo pētījumu. Manuprāt, tas patiešām norāda uz ļoti plašo jautājumu klāstu, kas mums ir jārisina. Manuprāt, parlamentam noteikti nāksies padziļināt lūkoties šiem jautājumiem. Labi, ar prieku uzklausīsim jūsu viedokli. Lūdzu, nākamajam runātājiem vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies par prezentāciju, ko tikko mums bija iespēja uzklausīt. Uh, Nu, varētu šķist nedaudz dīvaini, bet es patiešām nedomāju, ka šīs prezentācijas rezultātā viss būtu skaidrs, jo jautājums ir ļoti sarežģīts. Un daļai tas ir sarežģīts tādēļ, ka mēs šeit runājam par bērnu aizbildniecību, mēs runājam par vecākiem, par, un mēs runājam par tādiem gadījumiem, kad vecāki nevar uh, nonākt pie vienošanās. Nu, citādi jau situācija būtu ļoti vienkārša. Tātad mēs redzam, ka tā ir problēma, un to redzam arī balstoties uz šajā komitejā saņemtajiem lūgumrakstiem. Tas nozīmē, ka šis jautājums būs jārisina. Man ir vairāki jautājumi, uz kuriem es ļoti labprāt dzirdētu atbildes. Pirmkārt, runājot par aizbildniecības uh, tiesībām Eiropas Savienībā. Tātad tas ir tas, kas ir pētīts šajā dokumentā, šajā pētījumā. Nu, es gribētu pats arī saprast, kāda tad īsti ir situācija. Ja es pareizi saprotu, tad uh, ir uh, sākumā jātiecas uh, panākt miermīlīgu izlīgumu. Nu, tas ir vienmēr labāks par tiesas spriedumu. Bet, ja šī lieta tomēr nonāk tiesā, tad jūs tā tad uh, jautājāt, kam tad īsti ir šī jurisdikcija. Šis jautājums nav īsti skaidrs. Tad ir vai nav skaidrs? Es, es to īsti nesapratu. Tādēļ sākumā jautāšu, vai visos gadījumos ir pilnīgi skaidrs, tiesa, kurai tiesa Eiropas Savienībā ir attiecīgā jurisdikcija. Un tas noved pie otra jautājuma, kur jūs jau pie, kuram jūs jau pieskārāties. Kad tiesā ir pieņemts lēmums, vai pārējās valsts, tātad Eiropas Savienības dalība valsts, vai tām ir jāatzīst šis spriedums un jāpilda tātad pieņemtais spriedums. Tas bija otrais jautājums. Trešais jautājums. Jūsu pētījumā jūs pieminējāt, ka ir nepieciešams tātad panākt vienošanos, bet tika minēta arī um, bērnu tiesību diskriminācija un situācija atšķiras dalību valstīs. Tātad, um, ja bērnu tiesības dažādās dalību valstīs atšķiras, tad šeit varam nonākt pie diskriminācijas jautājuma. Un visbeidzot, vai jūs domājat, ka dalību valstīs tiesiskais pamats ir tik ļoti dažāds, ka mums šeit vajadzētu harmonizāciju, tātad vai mums šajā virzienā vajadzētu tiekties. Un, ja, ja tā ir, tad kurā jomā tieši šī harmonizācija būtu jāveic? Es atvainojos, ka runātājs neesmu juridisks eksperts, varbūt, nu, man jautājums šķiet ļoti vienkārši jums. Bet kā lūgumrakstu komitejas biedriem mums ir jārisina šādas ļoti konkrētas problēmas. Es saprotu, ka aizbildniecības tiesības nevar um, tikt dalīdas, dalītas, un, protams, ka tiesā viss tiek izlemts godīgi, bet nevienmēr situ, um, tātad tiek ievērots taisnīguma princips, bet nevienmēr tas ir godīgs lē, lēmums. Tādēļ uh, gribētu lūgt atbildes šiem jautājumiem. Jā, saka priekšsādātāji. Uh, Nu, redzu, ka visai daudzi grib izteikties un uzdot jautājumus. Lūdzu, izsakieties cik vien īsi iespējams. Liels paldies par jūsu jautājumiem. Sākumā atbildēšu uz pirmo jautājumu - kompetence un jurisdikcija. Vai ir ļoti skaidri noteikti jurisdikcijas noteikumi Eiropā šobrīd? Atbilde ir jā, protams, ir ļoti uh, un pietiekami skaidri noteikti likumi un noteikumi, bet tie ir arī elastīgi, jo mums nepieciešams tomēr arī elastības iespējas attiecībā uz jurisdikcijas uh, lēmumiem un kompetenci. Tātad gadījumos, kad nepieciešama pilnīga kompetence, lai varētu risināt konkrētu situāciju. Tātad ir tāds vispārīgs, vispārējais princips ir tāds, ka tā valsts, kurai ir um, kompetence, ir valsts, kurā uh, bērns pastāvīgi uzturas. Tomēr um, ir ideja par šīs kompetences pārnešanu attiec uz iestādēm neskait, tātad neierobežotā valstu apjomā, tātad vienā, kurā ir tātad vecāki uzturas, bērnu pilsonības valsts, valsts, kurā tātad bērns ir dzīvojis, tātad šo kompetenci un jurisdikciju var nodot citām iestādēm citās dalību valstīs. Un ir arī bijuši tādi gadījumi, kad uh, kompetenču deleģēšana ir notikusi, bet tai ir jābūt pieņemtai, ko un šo pieņemšanu tātad atzīšanu veids šī iestāde, kurai kompetence tiek deleģēta. Un ja šī saņēmēja iestāde uzskata, ka nav kompetenta, lai skatītu šo lietu, tādā gadījumā kompetence netiks nodota. Šeit tātad, kad, tiek, kad es saku pastāvīgā dzīvesvieta, nu, jebkurā gadījumā vēl aizvien būtu jādefinē, kas ir šī uh, pastāvīgās dzīvesvietas valsts, jo juridiskas tiesiskas definīcijas vēl nav šim uh, terminam. Tādēļ jāsaka, ka tas ir uh, tiesnešu lēmums, kas ir jāpieņem. Vairākās tiesās jau ir mēģināts izstrādāt definīciju uh, šī pastāvīgajai dzīves vietai, bet nu, ap, aptvērums ir ļoti plašs, sakot, ka dalībvalstīm tas ir jādefinē. Otrs jautājums par atzīšanu. Vai ir pienākums atzīt uh, lēmumu Eiropā? Nu, tad, kad ir pieņemts lēmums par to, kas ir, kam ir šī kompetence, kurai jurisdikcijā tā ietilps, tad um, Nu, atbildi uz šo lēmumu sekošu varbūt jā, varbūt nē, jo jāsaka, nav tāds pienākums atzīt lēmumu. Pienākuma nav kā tāda. Un gribētu šeit vēl ko svarīgu pieminēt. Ja mēs runājam par aizbildniecības tiesībām, tad atzīšanas uh, pienākums attiecas uz apmeklēšanas tiesībām. Ja tā tad Vācijā tiek pieņemts lēmums un tas ir um, apstiprināts, tad tas ir jāizpilda. Un šis lēmums ir tātad um, jāizplata un nevar tikt celt iebildumu pret šo lēmumu. Bet, ja mēs runājam par aizbildniecības tiesībām un vecāku aprūpas tiesībām, tad tam līdzās nav šāds atzīšanas pienākums, jo ir vairāki iemesli, uh, kuru dēļ tas nav saistošs pienākums. Pirmkārt, jā, jāmin šeit sabiedriskā kārtība. Tātad, piemēram, ir Vācijā pieņemts lēmums, kas iespējams netiek atzīts Francijā, jo šķiet, ka tas ir pret sabiedrisko kārtību. Jo šī vecāku, vecāku tiesības vecākiem tika liektas tiesības uz uzklausīšanu vai bērnam, bērnam tika liektas uzklausīšanas tiesības, kas Vācijā ir konstitucionāls tiesības. Un tas nozīmē, ka šis Francijas lēmums, kas ir pieņems tādā brīdī, ja bērnam nav dota iespēja uzklausīšanai, tad Vācija vienmēr var par, pret to iebilst, un tas nozīmē, ka Vācijā šāds lēmums netiks atzīts. Tātad tas nav Vācijā piemērojams lēmums, tas ir vienkārši Francijā pieņemts lēmums, spriedums, kas Vācijā netiek atzīts. Jā. Cerams, ka visiem izdosies izteikties īsāk, jo mums ir ļoti daudz darba kārtībā, ir ļoti daudz cilvēku, kas ir jāuzklaus arī saistībā ar šo pētījumu, tādēļ patiešām priecātos, ja jūs varētu varbūt atbildēt ar jā vai nē, ja iespējams. Nu, jāsaka, ka uh, šis ir ļoti sarežģīts jautājums, tādēļ varbūt tas nav vienmēr iespējams, saka runātājs. Tik uzdots trešais jautājums par diskriminācijas problēmu. Jāsaka, mums nav uh, um, pierādījumu, ka nacionālā jurisdikcija uh, tā, notiktu diskriminācija balstoties uz bērna pilsonību vai attiecībā uz vecāku uzturēšanās vietu. Tādēļ kopumā gribētu teikt, ka iespējams uh, faktiski diskriminācija notiek. Piemēram, ja bērns vienmēr ir pastāvīgi uzturējies tātad vecāku um, tajā pašā valstī, kur vecāki, nu, tad parasti bērnu atstāja tajā pašā valstī, nu, kopā ar vecākiem, kur viņam ir pastāvīgā dzīves vieta. Bet tas nav diskriminējošs lēmums. Otrs jautājums ir nedaudz sarežģītāks, un tur es ļoti detalizētu atbildi nevarēšu jums sniegt. Jūs tātad pamatā teicāt, ka ir tādas vecāku atbildības jomas, un ir, tās ir dažādas. Nu, jāsaka, jā, arī mūsdienās situācija lielā mērā atšķiras. Un vai kādās nozarēs tomēr pastāv harmonizācija, vai uz to vajadzētu tiekties? Nu, jā, ja mēs runājam, piemēram, par uzklausīšanu bērniem, tad mēs varētu uh, palūkoties šo pārrobežu elementu, kas ir viens no tiem svarīgākajiem aspektiem. Mums jāpārliecinās, lai uh, lēmumi sprie un spriedumi varētu tikt uh, bez um, problēmām izplatīti un vienmēr tik ņemtas vērā bērnu intereses. Paldies! Liels paldies! Liels paldies arī, ka likāt punktu tomēr. Vai jums bija vēl kas sakāms jau tā priekšsēdētāji? Nu, es teikšu, par laimes. Uh, saprotu vācu valodu, jo citādi man te nedaudz radās problēmas ar visu tulkošanas sistēmu. Un kā to lietot? Priekšsēdētāji dod norādes, ka ir jāspiež podziņas. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja papildus jautājumu šobrīd nav, nē, tomēr ir kāds, kas gribētu izteikties. Atcerieties, lūdzu, ka mums nav ļoti daudz laika, mums ir jāuzklausa uh, lūgumrakstu sniedzēji, tādēļ izskaties īsi, lūdzu. Man ir tikai viena piezīme. Protams, šo starptautisko lietu problemātika ir uh, visai sarežģīta, bet, lai piedāvātu kaut kādus risinājumus, varbūt varētu padomāt par tāda bērnu tiesību. Um, advokāta posteņa ieviešana katrā dalība valstī. Tas būtu cilvēks, kas būtu pilnīgi neitrāls, pie kur varētu vērsties bērni un jaunieši, un kurš varētu arī sniegt padomus vecākiem. Mums vajadzētu padomāt, kā atrisināt starptautisku līmeņu problēmas daudz vienkāršāk. Nu, tikai tāds ierosinājums. Paldies! Vai esat gatavs atbildēt jau tā priekšsēdētāja? Eh, Hören Sie mich jetzt? Ja, gut. Eh, ich vertrete hier eh, Organisation. No, no, no, no. No, this person doesn't have the floor. It's not. No, no. Uh, who's the guy? He's, he's not suspect now. No, no. Uh, You, the choice, the, the, the... Nesaka priekšsadātāji, jums netika dota iespēja izteikties, jo šobrīd mēs gaidām atbild no cita runātāja, bet dosim jums vārdu vēlāk. Vai jūs lūdzu varētu atbildēt uz um, dāmas uzdoto jautājumu? Es vēlētos to vēlreiz uzklausīt, saka runātājs. Es uh, to nedzirdēju īsti. Priekšsēdētāji, vai jūs lūdzu varētu īsi atkārtot savu jautājumu? Jā, nu, es izteikšos pavisam īsi. Manā dzimtenē ir Eh, bērnu un jauniešu advokāti, bērni var pie šīm neitrālajām personām griezties, eh, viņi tiek uzklausīti, viņiem tiek sniegt padomu, un es piedāvāju, ko tādu varbūt izveidot visā Eiropā, visās dalību valstīs, lai bērni varētu tapt uzklausīt un lai viņiem būtu kam izklāstīt savus problēmas. Un jāņem vērā, ka šī problemātika ir tik sapiņķerēta, kurā vietā, kurš likums ir derīgs, tātad, nu, varbūt varētu to visu vienkāršot ar šādu posteņu izveidošanu. Paldies! l'institution des médiateurs de l'enfant. Oui, merci beaucoup euh, de votre question. Je comprends tout à fait. Euh, Jā, liels paldies par šo jautājumu. Es saprotu jūsu ideju un vismaz to virzienu, kā, un kā arī iemeslu, kādēļ uzdodat šādu jautājumu. Diemžēl jāsaka, ka uh, šis jautājums ir ārpus mūsu pētījuma uh, aptvēruma. Tas nav jautājums, ko tieši esam skatījuši. Un kas attiecas uz nacionālo praksi dažādās jurisdikcijās, tad šeit, manuprāt, nacionālā līmenī ir šādas iniciatīvas. Francijā bija šāda iniciatīva, kas darbojās līdz pat pagājušajam gadam. Tas bija um, Francijā tātad uh, mediātors, šis, uh, uh, nu šķiet, ka tas ir tiesību aizstāvis, kas uh, sniedz tieši šādu veidu pakalpojumus bērniem. Un kas attiecas uz konstitucionālajiem jautājumiem, tad šeit gribētu teikt, ka šķiet, ka šīs a, iestādes darbība ir apdraudēta, un es īsti nezinu, cik lielā mērā kopienas tiesiskā sistēma šeit varētu iejaukties, lai veicinātu šādu praksu. Tomēr, jebkurā gadījumā piekrīta tam, ko jūs sakāt, jā, tas uh, varētu būt ļoti labs, labās prakses piemērs. Tomēr um, šāda veida pētījumi ir ļoti noderīgi, lai arī apkopotu labās prakses piemērus. Nu, kopumā jāsaka, būtu laba ideja labās prakses piemērus apkopot un tad skatīties, vai tos var transponēt, vai tos var um, uh, tātad izmantot starptautiskā līmenī, lai tie būtu noderīgi. Es domāju, ka mums vajadzētu mēģināt rast um, risinājumu šai problēmai. Mums nav nepieciešams uzreiz uzsākt uh, šo ļoti smagnējo Eiropas Savienības likumdošanas procesu, bet tajā, tā vietā varbūt varētu kaut ko vienkārši šeit darīt. Paldies! Liels paldies! Uh, pētījuma autoriem, saka priekšsādātāji, gribētu tagad kaut ko precizēt. Es nevaru pieļaut, ka runātāji izsakās tad, kad viņiem netiek dots vārds. Tādēļ gribu tikai uzklausīt lūgumrakstu iesniedzējus un viņu pārstāvis. Maconī kundzei lūdzu vārds. seven where there's no petitioner, but the Commission will, will take the floor. This one, number seven, Mr. Zalewski. Buonasera. Allora, eh... Labdien visiem! Man tātad šobrīd skatām septīto darba kārtības punktu, un tas ir pirmais no lūguma rakstiem. Uh, Lūgumraksts, lūgumraksts iesniedzējs nav ieradies, tādēļ došu vārdu Markus Tedeskī komisijas pārstāvim. Um, yeah. Good afternoon, Madam Chair. Labdien, priekšsēdētāji. Labdien, cienījamie lūgumrakstu komitejas pārstāvi. Gribētu izmantot šo iespēju un jums pateikties par to, ka esat uzaicinājuši komisiju piedalīties uh, šajā sanāksmē šodien. Es pārstāvu vienību saistībā ar tiesisko sadarbību civillietās. Gribu atvainoties uh, sava, savas vienības uh, direktora vārdā, jo jūs jau zināsiet, ka šodien um, um, ir arī ļoti svarīgs pasākums Slovenijā, un viņa tur sniedz runu konkrēti saistībā ar tiem pašiem jautājumiem. Jūs jau būsiet noteikti arī redzējuši mūsu rakstveidā iesniegto dokumentu, uh, Un, kā redzēsiet no mūsu atbildes, tad tur ir trīs aspekti, ko pieminējuši lūgumrakstu iesniedzēji. Viens no tiem ir saistīts ar krimināltiesībām, otrs aspekts ir saistīts ar tiesisko sadarbību, un mūsu, tātad, kas mūsu galvenais instruments, un trešais aspekts ir saistīts ar tiesisko palīdzību. Esam izskatījuši visus šos trīs aspektus, un no mūsu veiktiem secinājumiem redzēsiet, ka uh, Vai nu tie jautājumi, ko iesniedz lūgumrakstu iesniedzēji, mūsuprāt, nav Savienības tātad tiesību aktu ietvaros, um, aptvērumā, vai arī, ja tas tā ir, tad uh, tas ir tomēr dalību valstu um, iestāžu rokās, ku, kad tādos konkrētos gadījumos, kad tiek piemērot, piemēroti dalību valstu uh, tiesība akti, kā tas ir Brisele 2A sakarā, kā arī uh, tas pats attiecas tieši arī uz tiesisko palīdzību. Negribētu pārēt, ka, pārāk kavēt laiku. Liels paldies komiteja, ka uzaicinājāt mūs, ar prieku atbildēšu uz konkrētiem jautājumiem, kādi jums varētu būt saistībā ar šo lietu. Un vēlreiz liels paldies! Grazie. C'è qualche collega che vuole... Paldies. Vai kāds kolēģis gribētu izteikties par šo jautājumu? Šķiet, ka nē. Labi, tādā gadījumā šis lūgumraksts tiek slēgts, balstoties uz komisijas sniegtās atbildes. Vai visi var tam piekrist? Jā, ļoti labi. Tad turpinām darbu un pārim pie astotā darba kārtības punkta. Pie lūgumraksta iesniedzēja Marienella Kolombo un viņu pārstāvu Uh, advokāts, un viņam arī dosim vārdu iepazīstinātu mūs ar šo jautājumu. Paldies! Labdien! Mēģināšu izteikties tik īsti, cik vien iespējams. Sākumā vēlētos norādīt, ka šo līgumrakstu parakstīja vairāk nekā 200, tātad tam tur bija pievienot vairāk nekā 2000 parakstu, nevis 134 kā darba kārtībā. To visu esam arī jums iesūtījuši. Šīs, šī lūguma raksta temats ir problēma, ko parlaments jau ir uzsvērs. 2008. gadā tika izstrādāts konkrēts dokuments par šo konkrēto jautājumu. Un pavisam nesen Natalija Grisbek, kas ir uh, uh, parlamenta deputāte, uzsāk diskusijas par šo jautājumu un gribētu viņai par to pateikties. Jāsaka, ka katrai no dalībvalstīm ir autonomija attiecībā uz ģimenes tiesībām, un katrai Savienības dalībvalstī ir jāizpilda arī starptautiskie tiesību akti, konvencijas, kā arī Eiropas Savienības tiesību akts. Pieminējušu tikai Ņujorkas konvenciju par bērnu tiesībām, un jo īpaši saistībā ar šo lūgumrakstu 29. pantu, ko, kā jau jūs zināsiet, kurā tiek atzīts, ka bērna izglītības mērķim būtu jābūt attīstīt bērnu saistībā ar kultūras vērtībām, valodu un ņemot vērā arī attiecīgās valsts, kurā bērns dzīvo vērtības un tātad arī šīs otras valsts, ja bērns ir no citas valsts. Un te mēs nonākam arī līdz Brisele 2a un Hāgas konvencijā ieviestajiem grozījumiem. Te mums jādomā par uh, starptautisko bērnu nol nolaupīšanu un civiltiesiskajiem aspektiem un 29. Un tā tad arī Eiropas Savienības um, līgumā ir norādīts par uh, norādīta pārvietošanās brīvība. Gribētu pieminēt uh, gadījumu, kad uh, šie pārkāpumi, kas ir notikuši Vācijā, ir attaisnoti uh, ar uh, it kā bērna, it kā vēlme aizsargāt bērna tiesības, bet jāsaka, ka tās nav bērna tiesības, kādas tā tiek sas, sa, saprastas Eiropas kontekstā. Tas ir bērna tiesības vienmēr uh, uzturēties Vācijas teritorijā, tās augtais Kindersvul. Un to ir arī um, aizstāvējis vienmēr Jugendamt. Uh, bet tas nav sociālais dienests. Sociālais dienests ir pavisam cita iestāde Vācijā. Šis, uh, šī bērnu un jauniešu labklājības iestāde, tā ir pavisam cita lieta. Un tur tiek norādīts, ka tas tā tad ir, uh, viņu mājaslapā ir norādīts, ka tas tā ir iestāde uh, sociālās labklājības uzraudzīšanai. Tātad esam saņēmuši tādas pretenzijas par šo iestādi, kādas nepastāv nekur citur Eiropā. Un jāsaka, šī iestāde vienpusīgi uh, tā tad uh, iejaucas jautājumos un izmanto savu pozīciju. Tādēļ gribētu tomēr teikt, ka mums ir jāaizstāv uh, bērnu vecāku un bērnu tiesības. Un tas pats ir arī šajā konkrētajā Kolombo kundzes iesniegtajā lūgumrakstā. Viņai tika, šai kundzei viņai tika liekts runāt itāliski ar saviem bērniem, un Jugendam pārstāvji um, ir paziņojuši, ka tas, ka cilvēku var atpazīt uh, pēc viņa vācu valodas, ka viņam ir akcents vācu valodā, tad uh, skolā šis bērns netiks pieņemts un atzīts un uh, nebūs vien, vienlīdzīga attieksme. Kolombo kundzes gadījumā bija pilnīgi skaidrs, ka situācija nav taisnīga, jo īpaši attiecībā uz uh, tātad bērna tiesībām šajā gadījumā un jugendam uh, izmantojam savā rīcībā esošos instrumentus, tas viss ir atspoguļots arī dokumentā, bet uh, Kolombo kundzei pat nebija iespēja šo ziņojumu izskatīt, lai arī viņa to lūdza. Um, Uh, viņai tika iesniegts pavisam cits dokuments, kas uh, nebija saistīts ar šo lietu, un tur bija tā tad um, atspoguļot situāciju starp Jugendamt un Vācu ģimeni. 24. augustā šis uh, jautājums vēl nebija atrisināts, un uh, Kolombo kundzei tika paziņots, ka viņa varē, var doties prom no valsts ar vai bez bērniem un tika paziņots, ka pastāv tādas briesmas, ka Kolombo kundzes bērniem vairs nebūtu iespējas sazināties ar viņu tēvu, ja viņa pārvāktos uz Itāliju, un tad tēvam tiktu lietas, liektas apmeklēšanas tiesības. Tas nozīmē, ka tika uh, liek tas attiecības starp Kolombo kundzi un viņas bērniem, tika aizliegts pat telefonu sarunas. Un desmit mēnešu, desmit mēnešus Kolombo kundzei nebija pat iespējas piezvanīt saviem bērniem. Un tas vienmēr bija um, tātad attaisnots ar to, ka a, uh, tas ir bērnu a, uh, dēļ. Un tad nu varētu interpretēt, ka viņiem, ka bēr, tas ir bērnu. A, uh, bērniem par labu, ka viņi pat nevar sazināties ar savu māti. Tādēļ beigās es gribētu jautāt, kas ir domāts ar šo kinderzvolu? Vai šis princips patiešām atbilst uh, tam, ka uh, Eiropā pirmajā vietā tiek liktas bērnu tiesības? Otrs jautājums. Gribētu teikt, ja kā tas ir bijis Kolombo kundzes gadījumā, mēs turpināsim jaukt aizbildniecības tiesības un apmeklēšanas tiesības. Uh, no jebkura no vecāku puses, tas nozīmēs, ka mēs a, pārkāpsim Brisele 2, Brisele 2A a, svarīgāko ideju un a, 1998. gada Hāgas konvencijā svarīgāk tātad būtību ja aizbildniecības tiesības tiek pārkāptas no vienas no vecāku puses, tad aizbildniecības tiesības var li tikt liektas. Bet, ja vecāks nepiekrīt tātad bērna um, aizbraukšanai, vai uh, tas ir vecāks, kuram var tikt liektas apmeklēšanas tiesības, un tās no jauna būtu jāatjauno. Paldies! Labi, ja mums ir dažas minūtes, vēlētos dot vārdu kolēģei un pēc tam mēģināsim atbildēt uz jautājumiem. Jo redzam, ka vēl aizvien jāuzklaus arī citu lūgumrakstu iesniedzēju. No. Allora, il mio caso non è una disputa tra genitori per figli come ce ne sono. Paldies. Īstenībā šis ir tāds uh, nedaudz atšķirīgs gadījums. Es uh, sapratu, ka mātei vajadzēja doties pie psihologa, braukt 500 eh, kilometrus un, piemēram, Vācijā ir nepieciešami divi mēneši, lai samazina, sa, saņemtu šādu atzinumu, bet man tas prasīs septiņus mēnešus. Un īstenībā es saņēmu arī atšķirīgu versiju rakstiskā veidā, nekā tika izteikts mutiskais spriedums. Un pēc tam uh, man bija jāgaida vēl četri mēneši, lai varētu iesniegt apelāciju. Un māte vienkārši izstāstīja savu versiju bez jau kādiem paskaidrojumiem. Viņa arī nesniedz pietiekami detalizētu informāciju, tur nebija nekādi datumi, un viņa pateica, ka es varēšu bērnu satikt tikai tad, kad viņš jau būs sasniedzis skolas vecumu, un viņam būs jau pietiekami labi attīstīta valoda, un, protams, būs iespējams viņam arī teikt nē, ja viņš to vēlēsies. Es satikos ar savu bērnu, kad viņam bija 15 mēneši, viņš nevarēja ne runāt, ne uh, staigāt. Pēc tam es viņu satiku nākamo reizi, tur bija arī auklīte, un viņa eh, īstenībā nevarēja man sarunāties. neviens neņem vērā to, ka bērns arī nepietiekami gulēja diendusu. Es pieprasīju šo lietu izskatīt Vācijas iestādēs, bet viņi to neņēma vērā. Bet man neviens pat nepaprasīja, cik ilgi es esmu mācījies vācu valodu. Es esmu, man teica, ka es esmu itāls un ka es, ne, es piemēram, nekad neesmu dzīvojis Vācijā. Es ar bērnu māti iepazinos Itālijā, viņas itāļu valoda bija ļoti laba, izkopta. Uh, Bet tagad man ir jārunā vācu valodā, lai varētu aizstāvēt savas tiesības, bet tas ir rupiši pamatiesība pārkāpums, tā ir rupi diskriminācija. Un es pat nevarēju sarunāties ar savu divvalodīgo advokātu tiesā, un māte ar tiesnesi apspriedās, eh, ka es varētu varbūt tikai kādas desmit reizes eh, gadā satikt savu bērnu. Man bija jāpiekrīt šādiem brīsmīgiem notikumiem noteikumiem man bija jāpiekrīt pilnīgi jebkam, ko sieva diktēja, ko bērna māte diktēja tiesnesim. Pēc tam bija otra uzklausīšana, un vienmēr viss eh, tika vērsts pret mani. Tad, kad es devos apmeklēt savu dēlu, man nebija nekādu tiesību, un Vācijas tiesneši teica, ka viņi rīkojas tikai saskaņā ar Vācijas likumdošanu. Īsnībā viņi ignorēja līdztiesības principus. Un viņi teica, ka ja šeit eh, būs iespēja izmantot dažādas valodas tiesas procesā, tas tikai nāks par sliktu bērnam. Maksimam, manam dēlam bija tikai četri gadi, kad man tika piešķirts kaut kādas tiesības, eh, viņš mani apskāva, ar mani spēlējās, un es nezināju, vai man jau kad būs iespēja savu dēlu redzēt atkal. Vācija joprojām noliedz manas tiesības, un Vācu ģimenes tiesa ņēma vērā pārkāp 6, 8 un 14 bērnu tiesību konvenciju, un viņi tāpat neņēma vērā Eiropas eh, bērnu tiesību konvenciju. Es nesaprotu, kādēļ Eiropas Savienība paraksta mm, starptautisko likumdošanu, ja nekad eh, to neņem vērā. Kādēļ Vācijā netiek pilnībā ievērots bērnu tiesības un kādēļ notiek tik rupja diskriminācija. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad došu vārdu Taminos kundzei no komisijas. Um, thank you, Madam Chairwoman. Tamino kungam paldies, priekšsēdētājs kundze. Date you on uh, deputy. Es vēlējos jūs iepazīstināt ar uh, lūgumu rakstu, ko mums ir iesniegusi Kolombo kundze. Šis lūgumraksts ir patiešām sarežģīts, jāņem vērā vairāki aspekti. Pirmām kārtām vēlējos jums pateikt, ka Eiropas komisija ļoti rūpīgi izvērtēja šo lūgumrakstu visus tā juridiskos aspektus, un mēs centāmies noteikt Vai ir kādas um, šīs jurisdikcijas fineses, kas varētu ietekmēt uh, Eiropas Savienības likumdošanas izmantošanu? Vēlējos uzsvērt, ka Eiropas komisija var sākt rīkoties tikai tad, ja ir pārkāptas pamattiesības. Un ja šeit mēs runājam par Eiropas Savienības likumdošanas piemērošanu. Prism, um, uh, the, um, the question that was raised before. Tika uzdots jautājums par jūgendamt iesaisti tiesas procedūrā, runājot par aizbildniecības piešķiršanu. Un šī ir procedūra, kas skar Vācijas, tātad nacionālo likumdošanu, nevis ES likumdošanu. Līdz ar to mēs nevaram turpināt iejaukties lietu kārtībā. Runājot par citām problēmām, ko uzsvēra lūguma raksta iesniedzējs, es vēlējos pateikt, ka savā paziņojumā Eiropas parlamentam um, of... Mēs paziņojām, ka mēs rūpīgi izpētīsim to, vai patiešām lūgumraksta iesniedzēja pārvietošanās brīvība kaut kādā veidā tik ierobežota. Mēs lūdzam, lai lūgumraksta autors attiecīgo dokumentu kopijas nosūta mums, it sevišķi tās, to dokumentu kopijas, kas atspoguļo Itālijas un Vācijas iestāžu lēmums. Un mēs vēlamies pēc iespējas rūpīgāk izpētīt uh, to, vai patiešām viņš kaut kādā veidā tika aizkavēts, mēģinot baudot savus brīvas pārvietošanās privilēģijas. Komisija teica, uh, komisijai tika paziņots, ka dokumentu kopijas tiks uh, nosūtīts pēc iespējas ātrāk, un mēs nesam uh, varējuši vēl līdz šim kopijas saņemt. Es nezinu, kāda iemesla dēļ es lūgtu lūguma raksta autoram uh, šo dokumentu kopijas nosūtīt mums atkārtoti, lai komisija varētu rūpīgi iepazīties ar lietas būtību. Um, after the, the commission has provided its communication to the... Pēc komisijas paziņojuma Eiropas parlamentam lūguma raksta autors ir sniedzis jaunu atbildi. Diemžēl Komisijai nebija pietiekami daudz laika iepazīties ar autora atbildēm, jo tās tika pārtulkotas tikai pagājušā nedēļā. Līdz ar to eh, mēs jums piedāvāsim eh, aktualizētu skatu pēc eh, ilgāka laika. Protams, mēs esam gatavi risināt šo problēmu. un uh, rūpīgāk iepazīsimies arī ar citām problēmām, ko uzsvēra Maltonī kungs. Protams, arī Vācijas iestādes rīkojās, lai aizstāvētu bērnu intereses, un es vēlējos pateikt, ka bērna interešu aizstāvība īstenībā ir uh, viens no galvenajiem postulātiem, kas ir noteikts arī bērnu tiesību konvencijā, ko ir ratificējušas visas Eiropas Savienības dalību valstis. Mēs vēlētos uzsvērt, ka Eiropas Savienības likumdošanas īstenošanai ir jānorisinās saskaņā ar eh, bērnu interešu aizstāvības principu, best interest of child. Bet mēs nevaram Uh, novērtēt, kā šis princips ir ticis izmantots katrā gadījumā, katrā atsevišķā dalībvalstī, jo tas ir dalībvalstu pārziņā. Līdz ar to mēs nevaram uh, patiešām izvērtēt, vai uh, šajā gadījumā tika pilnībā ievērots bērnu intereses. Of, uh, Mr. Moltoni, uh, I would like to update. Vēlējos pateikt, ka mēs vēl neesam sagatavojuši paziņojumu Eiropas parlamentam, bet es jums varu sniegt jau nedaudz tādas sākotnējas informācijas. Komisija piekrīt ka tiesības uz taisnu tiesu, tiesības netikt diskriminētam ir, protams, tās ir Eiropas Savienības pamatvērtības, bet Kolombo kundzes gadījumā tas ir arī uh, noteikts pamatiesību hartā 51. pantā. Šīs tiesības tiek pārunātas dalību valstu institūcijās, ja tās īsteno ES likumdošanu. Līdz ar to dalību valstu iestādēm ir jāgarantē, ka ir ievērotas starptautiskās saistības. Paldies! Vai kāds no kolēģiem vēlētos izteikties, vaicā priekšsēdētāja? Lūdzu. Oui, moi, je, je veux bien inter... Grinīkundze, jā, paldies. Es tikai vēlējos nedaudz papildināt. Es īstenībā nevaru jums uh, piedāvāt nekādas atbildes. Ir jārisina patiešām piņķerīgi jautājumi. ir uh, divu atšķirīgu dalību valstu pilsoņi, viņi ir iesaistīti tieslietu procedūrā, un, protams, tas visu padara vēl sarežģītāku. Pat eh, ja norisinās tieslietu procedūra vienā valstī, kur ir iesaistīti tikai viens valsts pilsoņi, jau tad ir ļoti grūti pieņemt lēmumu, kas nāktu par labu galvenokārt bērnam, jo katram jau no vecākiem arī var būt savu priekšstatu par to, kas nāks par labu bērnam un kas nē. Mēs neesam saņēmuši pietiekam daudz informācijas, mēs neesam iepazinušies pilnīgi ar visiem pierādījumiem. Kolompo kundzes gadījumā Vācijā pieņemtais lēmums bija, nu, visai pretrunīgs. Un tas nav atbilstībā ar to, kas tika noteikts Itālijā šis lēmums tika pieņemts saskaņā ar Itālijas likumdošanu. Itālijas tiesa lēma par labu Kolombo kundzei, bet Vācijas tiesa to nedarīja. Nu, man tā šķiet. Tika pieprasīts, lai abi bērni tiktu nosūtīti uz Itāliju. All'italiano ordinato rimpatrio in Germania e la Corte di Cassazione italiana. Tika pieprasīts, lai bērni tiktu repatriēti uz Vāciju un tika iešķi, iesniegta prasība kasācijas tiesā. Bet varbūt no sākuma tagad uh, mums būs visi jautājumi un visas atbildes, lai mums būtu tāda normālāka darba kārtība. Tātad sākumā jautājumi un pēc tam atbildes. Grunīkums, lūdzu, turpinot. Turpiniet, jā, mums ir ļoti grūti saprast, eh, kāda ir šī situācija, un arī komisija nav pietiekam daudz eh, dokumentu, lai ar to iepazītos pēc iespējas pamatīgāk. Mēs pat nevaram īsti palīdzēt lūgumu rakstu iesniedzējiem. Primordiāla, uh, eh, donc, uh... Ir jāaizstāv bērna vēlmes, bērna intereses, uh, tas ir mūsu galvenais uzdevums. Mēs esam pieredzējuši arī uh, līdzīgas gadījumus Francijā, bet bērnu tiesība aizstāja loma ir reducēta tikai līdz tādai vidutāja lomai. Tas īstenībā ir apkaunojuši, jo uh, šiem orgāniem vajadzētu būt ļoti neitrāliem, tiem vajadzētu galvenokārt aizstāvēt bērnu intereses. Bet bieži vien Francijā tiesas lemj par aizbildniecību un par to, cik bieži viens no vecākiem var apmeklēt bērnu pēc šķiršanās. Mums ir jādomā, kāds ir optimālākais risinājums, kas nāk par labu bērnam. Tas vienmēr ir jāpaturprātā, lai gan tas nav tas vienkāršākais. Tur gaisa kungs, lūdzu, paldies priekšsēdētājs kundze. Pēdējā sasaukumā mēs jau iepazināmies ar ļoti daudz lūgumrakstiem, kas skāra tieši bērnu tiesības. Mēs eh, runājam par vairākiem gadījumiem, ne visi notika Itālijā, mēs iepazināmies arī ar līdzīgiem gadījumiem Polijā, bija tādas ļoti kaismīgas diskusijas par situāciju Polijā. Es nevēlos tagad uh, pievērsties tam, ko teica Grunīkundze, jo viņa jau pietiekam plaši izteicās, bet es varbūt vairāk reaģēšu uz to, ko teica komisijas pārstāvis. Un mēs taču nevaram pieļaut arī to, ka lūgumraksta autors dotos mājās bez konkrētas atbildes. Mēs esam iepazinušies ar lūgumrakstu, bet komisijai tagad jāgaida informācija, jāiepazīst ar to, jā, nu ļoti labi. Bet varbūt, ka mums uh, lūgumrakstu iesniedzējs varētu piedāvāt vairāk informācijas, varbūt varētu ar šo informāciju apgādāt arī komisiju. Uh, Un mēs varētu pieprasīt arī vairāk informācijas no komisijas. Ja lūguma raksta autors iesniegt vairāk informācijas komisijai, komisija pie mums atgrieztos komitejā, mēs varbūt varētu rūpīgāk iepazīties ar šo jautājumu un pēc tam arī sniegt atbildi mūsu lūguma raksta iesniedzējiem. Mēs taču vēlamies, lai viņš saņemtu skaidru, saskaņot atbildi no abām institūcijām, no parlamenta un no komisijas. Priekšsēdētājs kundze, vai jums nešķiet, ka tā būtu labākā uh, metoda, kā rīkoties? Paldies! Tagad Bostināru kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Runāšu rumāņu valodā. Es esmu novērojis sekojošo pirmām kārtām. Ja mēs redzam, ka likumdošana nav tikusi pilnībā īstenot neatkarīgi no tā, vai tā ir Vācijas, Itālijas vai Rumānijas likumdošana, šie jautājumi jāizskata Eiropas cilvēktiesību tiesā. Mums ir arī skaidri jāformulē, kādas ir attiecības starp dalībvalstīm un Eiropas komisiju, kur komisija var iejaukties, jāņem vērā subsidiaritātes princips. Ja pilsoņi ir cietuši netaisnīgu lēmumu rezultātā vai tādu lēmumu rezultātā, kas ir pretrunā dalībvalstu līkumu došanai, šie pilsoņi var vērsties cilvēku, Eiropas cilvēktiesību tiesā Kas man šokē? Eiropas komisija savos izteikumos bija ļoti tāda izplūdus un nenoteikti runājot arī par pamatiesību hartu. Jā, es pareizi atceros, Eiropas parlaments arī ir ratificējis pamatiesību hartu, un to paši ir darījušas Eiropas Savienības dalību valsts. Izņemot tās valsts, kas to nav ratificējušas. Tad, kad tiek ratificēts ratificēta pamatiesību hārta, šis dokuments, kam ir tiesisks spēks, ir jāizteno. Un, e, jau nav, tas jau nav vienkārši kaut kāds tāds papīra gabals, kaut kāda papīra kaudzīte. Nē, tas ir tiesiski saistošs dokuments, un tas ir. E, tā ir arī sastā, e, daļa no Eiropas Savienības likumdošanas. Bet ir jāatcerās, ka pamatiesību hartai ir likuma spēks, bet izskatās, ka citiem pantiem nav vienlīdzīga tiesiskā rakstura. Tātad, ka kaut kādas daļas no hartas tiek ievērotas dalību valstīs un kaut kādas nē. Es vēl pēcpusdienā uzdošu šo jautājumu komisārai Redingas kundzei, bet mēs vēlamies dzirdēt arī skaidru atbildi no Eiropas komisijas. Kā harta tiek ievērota un kā tā netiek ievērota. Ja tas netiks skaidri un gaiši pateikts, mēs īstenībā atrod, atradīsimies tādā kā pelēkajā zonā un nezināsim, kur piet. Eiropas pilsoņi uzdos mums jautājumus, un mēs nebūsim spējīgi viņiem palīdzēt, pat tad, ja mums būs taisnība, vai viņiem būs taisnība. Nu, šis jautājums ir gal galā jānoskaidro pēc iespējas ātrāk. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs lūdzu, ja es pareizi uztvēru komisijas teikto, es sapratu, ka komisija šodien īsti vēl nevar pieņemt lēmumu, jo nav saņēmusi pietiekam daudz informācijas no lūguma raksta autora. Uh, Un e, kolēģi teica, ka mums tādēļ vajadzētu vēlāk atbildēt uz šo lūgumu rakstu, bet nu, mums vajadzētu pateikt, lai tad komisija beidzot ir gatava nāk klajā ar gatavu atbildi. Nevis mēs tagad sasauksim nākamo komitejas sanāksmu un komisija atkal ieradīsies un teiks, nē, nē, mēs vēl nezinām, ko jums atbildēt. Runājot par Kolombo jautājumu, es jau iepriekš uzdevu jautājumu par kompetenci un atzīšanu. Ir Vācu, Vācijas tiesas spriedums un netika uh, iesniegta arī apelācija, līdz ar to lēmums ir spēkā. Un, ja tiesas spriedums ir stājies spēkā, ja tas nav ticis apstrīdēts, tad tas ir arī jāievēro. Uh, Tika teikts, ka jūs nevarat šo gadījumu pietiekami labi izskatīt, komisijai nav pietiekami daudz informācijas, lai, eh, teiksim, izpētītu, vai uh, viss ir noticis saskaņā ar Eiropas un uh, dalību valsts likumdošanu. Nu, bet komisijai šī informācija beidzot ir jāsaņem. Uh, Grunipas Kālkundze jau arī teica, ka ir mātes tiesības, tēva tiesības, bērna tiesības, un tas viss ir jāievēro. Nu, ja lietas beidzas ar strīdu, tad tas ir tāds kā maģisks trīsstūris un. Uh, Vācijā šīs jauniešu iestādes ir ļoti sarežģītas struktūras, kas tika izveidotas galvenokārt, lai aizstāvētu bērnu un jauniešu tiesības. Piemēram, ja vecāki abi strīdās, tad ir jāiejaucas jūgendamt, kas nostājas bērnu pusē un pārstāv arī bērnu tiesā. Piemēram, ja māte un tēvs katrs ķeras pie advokāta palīdzības, nolīgs tos labākos advokātus un uh, dažādas padomdevējus, tad uh, jūgendamt šeit tiesā pārstāv bērnu un rūpēs par tā interešu ievērošanu. Un es esmu ļoti priecīgs, ka vispār Vācijā šāda struktūra ir izveidota. Es pats esmu arī pieredzējis, ka. Uh, bērns eh, devās pāri ielai, eh, viņš eh, iegāja kaimiņu teritorijā, un tas nebija atļauts. Īsnībā Vācijā tas ir likuma pārkāpums, un pēc tam mēs devāmies uz Jūgendamt, lai vienkārši šo situāciju noskaidrotu. Un es ceru, ka komisija būs gatava kaut kad sniegt mums atbildi, vai šeit ir pārkāptas pamatiesības vai nē, un tad vēlreiz vajadzētu šo lūgumu rakstu atkārtot aplūkot. Paldies! Grazie. Mi chiedeva una replika. La... Tā tad eh, jūs varētu atbildēt, bet ļoti īsi, vienu minūti. Paldies! Es vēlējos uzsvert uh, sekojošo. Jā, notiek tā, ka vecāks strīdās un tad viņi dodas uz tiesu, bet nekad nevajadzētu. Uh, Uh, pieļaut tādu situāciju, ka bērns atrodas šajā strīdas degpunktā, ka viņš tur tiek raustīts uz pusēm, bet tieši tādēļ Vācijā pastāv jūgendāmt šīs bērnu labklājības iestādes, kas rūpējas tieši un galvenokārt par bērnu interesēm un tiesībām. Mēs taču uh, apzināmies, ka bērns nav mūsu īpašums, bērns ir patstāvīga būtne un viņam ir tiesības, viņam ir savas intereses un vēlmes. Vēlējos to vienkārši paziņot vēlreiz. Paldies! Grazie. C'è una... Allora la prima cosa che sono io che domando a lei a questo punto. Pirmām kārtām es vēlējos pavaicāt, kā mēs varam aizstāvēt bērna tiesības, bērna intereses. Ir divi vecāki un tēvs desmit mēnešus nav varējis tikties ar savu bērnu, viņš pat nevarēja ar viņu sazvanīties pa telefonu. Uh, Tas ir vienīgais jautājums, vai tad tādā veidā var aizstāvēt bērnu tiesības, ja jūs man pārliecināsiet, jā, tad es aizvēršos. No, però non, non so, eh, perdonatemi, ma io non posso dare la parola. Es atvainojos, saka priekšsēdētāja, es nevaru visiem dot vārdu. vajag sniegt atbildi. Es esmu sazinājusies ar Rieku Lombo kundzi, ar viņas advokātu, bet lūdzu ļoti lakoniski un pasakiet pašu svarīgāko. Nā. E, e, Lūgumraksta izskatīšana vēl nav slēgta. Komisija vēlas saņemt e, visu specifisko informāciju. Mēs runājam par pārvietošanās brīvību. Tā ir, tās ir privilēģijas, kas uh, piemīt jebkuram Eiropas Savienības pilsonim. Bet Kolombo kundze nevar doties uz Itāliju ar saviem bērniem. Garantito... Nav ievērots proporcionalitātes princips un īstenībā ir jārūpējas par bērnu interesēm, nestoties to, vai viņi atrodas eh, Itālijā vai, vai Vācijā. Tālāk, ja mēs runājam par tautību. Jūgendamt eh, iejaucās šajā lietā, lēmumi var būt atšķirīgi, bet īstenībā tas nav Eiropas pilsoņu interesēs. Vai komisija par to nevarētu izteikties? Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji. Es vēlējos pateikties visiem, kas izteicās, bet Jūs, eh, kungs, nesat eh, lūguma raksta autors, tādēļ es jums nevaru dot vārdu. Vēlējos nedaudz papildināt, tātad mēs pieprasām, lai komisija veic vēl izvērtējumu, komisija rūpīgāk jāiepazīst ar tās rīdzībā esošiem dokumentiem, jāpieprasa jauni dokumenti un eh, jāiepazīst arī ar tiem dokumentiem, ko jums iesniegs Kolombo kundzes advokāti Protams, mums ir jāņem vērā arī, mm, vai eh, ir tikusi pārkāpta pret eh, diskriminācijas direktīvu, jo tā arī ir Eiropas likumdošanas sastāvdaļa. Tie ir tikai daži jautājumi, ar ko mums ir jāiepazīstas un ar Tagad eh, ir ieraduši, tad eh, izteicās divi runātāji par šo lūgumu rakstu, tika runāts par valodu zināšanām, tika teikts, eh, ka obligāti ir jāpārzina vācu valoda, bet vai tad tas arī nav pretrunā ar Eiropas Savienības principiem tādiem kā līdztiesību, visu Eiropas pilsēņu līdztiesību un brīvām pārvietošanās iespējām? Uh, Un es lūkšu šo jautājumu vēlreiz izskatīt. Eh, šis lūgumraksts eh, tiks izskatīts arī turpmāk, un mēs pēc tam pieņemsim lēmumu, ko darīt tālāk. Tagad nākamais darba kārtības punkts. Devītais pēc skaita. Galo kungs ir rūgumraksts iesniedzējs, došu viņam vārdu. Lūgumrakstu komitejas deputāti. Eiropas Savienības dibināšanas līgumā ir norādīts uz cilvēktiesībām un uz Eiropas pilsoņu pamatiesībām. Šīs ir uh, neapgāžams un universāls tiesības. Katram individam uh, ir tiesības baudīt šādas privilēģijas un tiesības, un tas ir atrunāts arī uh, Eiropas eh, kopiendimināšanas līgumā. Lisabonas līgums eh, pievienojās pamatiesību hartai, un līdz ar to pamatiesību hartai ir tāds pats juridiskais spēks kā Eiropas Savienības līgumiem. Tur ir runāts par eh, personu tiesībām, par individu tiesībām, tas ir diezgan spēcīgi uzsvērts, un uh, Eiropas Savienības pilsoņu tiesības ir neapgāžamas. 32. pantā ir runāts par mazgadīgo tiesībām, citā pantā ir runāts par lojālu sadarbību, un 5. pantā ir runāts par kompetenci piešķiršanu, kā arī par subsidiaritāti un proporcionalitāti. Otrajā un septītajā pantā par eh, to ir runāts vēl pamatīgāk. Komisija ir līguma sargātāji, tādēļ tai vajadzētu arī parūpēties par to, lai harta tiktu īstenot visās valstīs pēc gara un burta. Tālāk par pamatiesību hartu pirmajā pantā ir runāts par cilvēku cieņu, cilvēku tiesībām, un es esmu, esmu indivīds, manas, mana cilvēciskā cieņa tika aizskarta, jo es nevarēju piedalīties, eh, nevarēju būt klāt tajā brīdī, kad dzīva mans dēls. Un tas bija ļoti pazemojoši, un es joprojām neesmu varējis iepazīties ar savu bērnu. Otrais pāns - brīvība. Septītajā pantā ir runāts par uh, Eiropas cilvēktiesību konvenciju, ir uh, jāciena cilvēku privātā un ģimenes dzīve. 20. pants visi ir vienlīdzīgi likuma priekšā, 21. pantā runāts par nediskrimināciju, 23. pantā dzimumu līdztiesību, 24. pantā mazgadīgo tiesības ir pieminētas. Pirmie trīs manis minētie panti eh, īstenībā ir tikuši pārkāpti, jo eh, pret mani izturējās nevienlīdzīgi tieši mana dzīmuma dēļ, un man arī bija jāsadz ļoti augstas izmaksas, es tieku diskriminēts. Mans bērns joprojām nav iepazinies ar savu tēvu, un tas ir patiešām pazemojoši. Un vēl pirms bērna piedzimšanas Itālijas un Francijas iestādes saņēma informāciju, bērnu ombuds saņēma informāciju saskaņā ar 24. pantu, kas veltīts bērnu tiesībām. Vai tas patiešām tika ņemts vērā? 45. pantā ir runāts, ka arī ir jāgarantē pārvietošanās brīvība un uzturēšanās brīvība. Māte pēc, eh, māte devās atpakaļ uz Franciju, tagad viņa izmanto visus instrumentus, lai varētu mani aizkavēt, manu privilēģiju baudīšanā. Es nevaru baudīt visas tās brīvības, ko man piešķir pamatiesību harta. Man ir radies iespējas, ka ir pārkāptas manas uh, Eiropas pilsoņu tiesības, ir jāpadomā arī par to, ka es kā Eiropas Savienības pilsonis varu baudīt dažādas privilēģijas un tiesības, ko man piešķir Eiropas Savienības līgumi. Es eh, nevaru baudīt savas tiesības, arī mana bērna tiesības ir ierobežotas. Septītajā pantā ir runāts par vispārīgiem noteikumiem, 30, 51. 55. rakstīts par uh, tiesību pārkāpšanu. Un manas tiesības ir nepamatoti pārkāptas. Es ceru, ka labāka nākotne pastāv, un es ceru, ka mans dēls var dzīvot Eiropā vislabākajos iespējamos apstākļos. Es ceru, ka mans lūgumraksts atradīs dzirdīgas ausis un tiks ievērots visas manas tiesības. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētāji! Tagad došu vārdu Mirjanai Dirīmai no komisijas lūdzu. Viņa atbildīga par šo jautājumu. Merci, Madame la Présidente. Merci également. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, ka iesniedzāt šo lūgumrakstu mums. Šis lūgumraksts runā par vairākām problēmām. Lielākā no tām ir tēva tiesību noteikšana. Šeit ir tiesiskas dabas jautājums. Komisija ir apskatījusi visus ziņojumus, visus aspektus, kas ir saistīti ar šo te lūgumu rakstu. Tomēr lēmumu nevar pieņemt pašlaik. Jau daudzas reizes e, pieminētā Briseles divi uh, mainītā versija nerisina šāda veida situācijas, jo šajā gadījumā Francijas likumdošanai ir uh, jurisdikcija, un komisija šeit neko jaunu nevar pateikt. Vienīgais, ko mēs varētu ieteikt, ir, ka jāņem šīs lietas vērā un viss. Tomēr lūgumraksts uh, rāda, virkni grūtību problēmu attiecībā uz civiltiesību piemērošanu Eiropā. Ir skaidrs, ka šie jautājumi ir jāiekļauj zaļajā grāmatā nākotnē, un uh, ir skaidrs, ka ar to varētu arī radīt veselu virkni saistošu nosacījumu noteikumu Eiropas Savienības dalībvalstīs. Gurnīkundzei vārds tagad lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Nav atbildes, ko sniegt, vai vismaz nav daudz atbilžu. Francijā mums nav atbildes uz šo jautājumu. Un tagad jautājums ir tikai par to, vai dalībvalsts šeit saskat kaut kādu tiesību vakumu. Ir skaidrs, ka bieži tēva tiesības vispār netiek atzīstas. Un es ļoti labi saprotu, par ko runā šis te kungs. Bet, diemžēl, vienīgais, ko es varu piedāvāt, ir mana līdzjūtība, jo es no savas tiesību somas nevaru izvilkt nevienu atbildi uz šo te lūgumrakstu. Es nedomāju, ka tas, ka mēs šo te lūgumrakstu paturētu atvērtu, uh, kaut kā līdzētu situācijai, bet, nu, diemžēl, neko šeit citu arī nevar darīt. Priekšsēdētā jautā, vai vēl kāds grib izteikties? Aukens kundze, paldies! Es vēlējos eh, pievienoties tam, ko teica Grunī kundze. Mēs visi esam iepazinušies ar šādām situācijām. Diemžēl ir arī cilvēki, kuri ir ģimenes iekšienē ar to saskārušies. Tas ir pietiekami traģiski. Bet eh, iestādes vēlas lai bērns nekļūtu par tādu kā vecāku strīdu sābolu, un, protams, bieži vien viena no pusēm jūtas kaut kādā veidā apdalīta. Tā tas notiek Dānijā un citās valstīs. Mēs galvenokārt koncentrējamies uz bērna interesēm, uz bērna interesu piepildījumu, ņemot vērā arī to, ka tādā gadījumā viens no vecākiem varētu palikt cietēja lomā. Mums ir jāapzinās, ka bērnu tiesības ir galvenās, nevis vecāku tiesības. Tādēļ mums vajadzētu beidzot slēgt šo lūgumu rakstu. Paldies! Lusināru. Lusināru kungs, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze. Runājot par šo konkrēto gadījumu, mums pirmkārt ir jāatceras, kādas ir bērna tiesības, otrkārt ir jārunā par subsidiaritāti, un ja ir problēmas, kas ir saistītas ar tēva vai mātes tiesībām vai pienākumiem, un ir runa arī par civilu lietu, šī lieta ir jāskata tiesā, kas varētu pieņemt lēmumu un sniegt atbildi lūgumraksta iesniedzējiem. Un punkts. Es arī atbalstu, ka šis lūgumraksts būtu jāslēdz un būtu jāpāriet pie citiem lūgumrakstiem jo man liekas, ka mums ir jāizvairās no iespējas vai no tā, ka mēs iesaistamies jautājumos, kas īsti nav saistīti ar Eiropas Savienības likumdošanu. Šeit mēs runājam par vecāku tiesībām, tas vienmēr ir svarīgi, bet šajā konkrētajā gadījumā es atbalstītu to, ko teica Grunīkundze. Tā tad es redzu, ka tiek atbalstīts lūgumrakstu slēgt. Šis ir ārkārtīgi delikāts jautājums, bet nu tomēr es piekritīšu vairākumam tam, kā parlamenta komitejai vienkārši nav šeit nekādu pilnvaru iejaukties. vēlreiz gribēju atsaukties uz mūsu mērķi garantēt bērnu tiesības, nevis nostāties kāda vecāku pusē. Balstoties uz faktiem, kurus mēs esam uzklausījuši, izskatās, ka bērna tiesības nav nekāda iegrožotas vai pārkāptas, pieturoties pie mūsu darba principiem. Uh, varbūt par to mēs varētu runāt arī koordinātoru sanāksmē, mums bija pienākums pievērst uzmanību šim jautājumam, nevis eh, šeit kaut kā izvērtēt kādu no pusēm. Mēs ņemam vērā, kāda ir nacionālā likumdošana, uh, Mēs skatāmies uz visām iespējām, uz visām varbūtībām, kas varētu būt saistītas ar pamattiesību pārkāpumu. Tāpēc es gribētu paziņot šo lūgumu rakstu par slēgtu. Pāriesim pie nākošā jautājuma darba kārtībā. Es gribēju varbūt lūk nedaudz mainīt darba kārtību. Es gribēju varbūt no sākuma skatīt 13. jautājumu pirms 10. jautājuma jo komisijas pārstāvim būs jādodas prom. Tā kā lūgumraksta iesniedzējs ir šeit. Es došu vārdu Yes. Yes, thank you, Chair, and thank you very much for taking... Paldies priekšsēdētāji, paldies, ka ņemāt vērā lūgumu pārcelt 13. jautājumu. Šis ir lūguma raksts par ārkārtīgi nopietnu problēmu Bulgārijā, un tiek teikts, ka bērni, kas ir bērnu namos, eh, ka šie bērni tiek seksuāli izmantoti, un tiešu procesa rezultātā vainīgie netiek sodīti, īpaši gadījumos, ka tad, ja šie cilvēki ir augstos amatos, gan politikā, gan arī izpildvarā. Tas ir ārkārtīgi nopietns jautājums, eh, rada lielas bažas, un komisija uh, ir gatava cīnīties pret šiem briesmīgajiem noziegumiem, jo šie noziegumi rada brūces, kas, kas uh, paliek cilvēku dvēselē uz visu mūžu. Mēs uh, gribējām jautāt sev, ko Eiropas Savienība šeit varētu darīt. Nu, skaidrs ir, ko mēs nevaram darīt. Mēs nevaram pārskatīt nacionālās tiesas spriedumus, uh, kas ir pieņemti krimināla tiesās. Tomēr izskatās, ka mēs varam novērot noteiktu tendenci, noteiktu politikas tendenci. Un tad Eiropas Savienība var un tai arī ir jādara uh, mums ir jādara tas, ka mums ir jāstāsta, vai Eiropas standarti ir ievēroti attiecībā uz to, kā bērni tiek aizsargāti pret šāda veida izmantošanu, nodrošinot, ka nav dažādi standarti dažādiem cilvēkiem, ka šie standarti izpilda divas prasības. Standarti ir pietiekoši augsts, lai aizsargātu bērnus. Otkārt, vai šie standarti ir pietiekoši saistoši gadījumā, ja dalībvalsts pārkāp šos standartus, vai ir kādas negatīvas sekas. Pirmkārt, tātad vai mums ir šādi standarti? Nē, mums nav šādu standartu. Mums ir Eiropas likumdošana par šo jautājumu, mums ir eh, pamatlēmums, kas nosaka nepieciešamību saskaņot likumdošanu. Šis lēmums pieņemts 2004. gadā. Diemžēl tur ir noteikts tikai minimums aizsardzības jomā, un šis minimums ir patiešām zems. Tur ir ierakstīts tikai dažas no noziedzīgām darbībām un prasības sodīt, tomēr sodu apmērs nav pieņemams. Jo, piemēram, maksimālais soda mērs ir trīs gadi cietumā par dažiem noziedzīgiem nodarījumiem. Citos gadījumos pieci gadi, bet nu realitāte ir skaidrs, ka maksimums parasti netiek piemērots. Tieši tāpēc pašreizējie Eiropas standarti nav tas, ko pilsoņi sagaida. Otkārt, šos standartus gandrīz nevar uh, piespiest ievērot, jo dalībvalstīm ir pienākums ievērot šīs prasības, bet komisija neko nevar darīt, ja tas netiek, tiek, netiek darīts. Ar līgumu komisijai tas nav atļauts. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams noteikt standartus, standartus, kas izpilda manas nosauktās prasības. Četrus mēnešus pēc Lisabonas stāšanās spēkā 2010. gada martā komisija nāca klajā ar priekšlikumu izveidot direktīvu, lai apkarotu bērnu seksuālu izmantošanu un pornogrāfijas izplatību. Par šo direktīvu jālemj arī parlamentam un padomēji. Gadījumā, ja direktīva tiek pārkāpta, tad komisija var dalību valsts iesūdzēt tiesā un aizsardzības līmenis, ar ko nākusi klajā komisija, ir daudz augstāks. Piedāvātie soda mēri ir daudz lielāki, jo šiem mēriem ir jābūt proporcionāliem, efektīviem un jāspēj nodrošināt, ka tie kalpo par motivāciju neveikt noziedzīgu nodarījumu. Un šeit es runāju ne tikai par noziedznieku sodīšanu, uh, bet arī par citiem instrumentiem eh, procedurālajās tiesībās, piemēram, kaut kādas policijas operācijas, eh, lai noķertu noziedzniekus, nosacījums, ka noziedznieks dodas uz citu valsti, lai izvairītos no soda par nodarījumiem. ir runa arī par upuru aizsardzību, kuri ir jāaizsargā, lai nerastos sekundāras psiholoģiskas traumas un tā tālāk. Jūs esat saņēmuši priekšlikumu, arī padomu to ir izdarījusi. Komisija saprot, ka vēl ir iespējas kaut ko mainīt, uzlabot, bet komisija uzskata, ka, ka darbs tomēr ir padarīts, un tāpēc svarīgākais solis pašlaik ir pieņemt šo priekšlikumu, un tas ir jādara padomei un parlamentam. Jums ir jāizņem šī atbildība, diskusijas jau notiek, un mēs ceram, ka arī citas Eiropas institūcijas izdarīs to pašu, ko ir izdarījis komisija. Mēs patiešām ceram, ka tā būs. Un līdz ar to es uzskatu, ka lūgumu rakstu varētu arī slēgt. Vai kāds vēlas izteikties? Jautā priekšsēdētāji. Bustināro, lūdzu. Godātā priekšsēdētāja, kā jūs zinat, pagājušajā pavasarī parlaments ar lielu balsu vairākumu pieņēma deklarāciju par cīņu pret bērnu ļaunprātīgu izmantošanu un pret bērnu pornogrāfiju un pedofīliju. Man ārkārtīgi iepriecina tas, ko teica komisija, un esmu pārliecināts, ka drīz šis direktīvas projekts kļūs par saistošu dokumentu visām dalību valstīm. Kāpēc šeit ir varbūt kādas politiskas vai personīgas intereses? Lai piedāvāties sodamēri nebūtu tik stingri, Man liekas, ka mums ir jādara viss, lai panāktu pēc iespējas stingrākus nosacījumus cīņai pret bērnu ļaunprātīgu izmantošanu, bērnu pornogrāfiju un pedofīliju. Mums ir nepieciešams patiesi eiropisks tiesisks instruments, lai cīnītos pret šādām tradēģijām. Un kā mēs redzam, uh, Šāda situācija ir aktuāla ne tikai Bulgārijai, arī manai valstī. Arī daudzās citās Eiropas valstīs, arī citu valstu pilsoņi ir iesaistīti šādās problēmās un nepieciešami tiesiskie nosacījumi, lai šīs situācijas risinātu. izcinātu. un iespējams, ka noziedznieks saņem mazākus sodus, piemēram, ja lēmums tiek pieņemts Bulgārijas vai Rumānijas tiesās. No šādas situācijas būtu jāizvairās, un esmu pārliecināts, ka Eiropas tiesiskais instruments ir vienīgais iespējamais instruments, kas jāpieņem pēc iespējas ātrāk. Lēns kundzi, paldies priekšsēdētāji. Gribēju teikt, ka tas ir labi, ka Bulgārija joprojām tiek uzraudzīta. Man liekas, ka šis komisijas instruments ļaus sekot tam, kas notiek valstī. Runājot par Eiropas līmeņa instrumentu, Man liekas, ka jau ir līdzīgi instrumenti. Bustināro kungs ir arī sadarbība, bet problēma ir tāda, ka ir nosacījumi un institūcijas, bet, diemžēl, likums nevienmēr izpilda un institūcijas nevienmēr strādā efektīvi. Bet man liekas, ka šajā konkrētajā gadījumā komisijai ir instruments, ar ko iejaukties. Runājot konkrēti par Bulgārijas tieslietu problēmām. Jo tev, skundze? Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribēju ieteikt, ka mums nevajadzētu slēgt šo lūgumrakstu, jo jautājums Bulgārijā vēl nav atrisināts, it īpaši tāpēc, ka arī lūgumraksta iesniedzējs tā uzskata. Un viņš savā vēstulē to mums tā arī ir norādījis. Šis jautājums ir saistīts arī ar diviem citiem lūgumrakstiem, kurus mēs uh, izskatīsim vēlāk šodien, jo šeit nav runa tikai par seksuālu izmantošanu, bet arī par kaut ko, uz ko komisija nelika uzsvaru. Šeit ir runa par bērnu, kas dzīvo bērnu namos ļaunprātīgu izmantošanu. Neskatoties uz to, ka tika pieliktas lielas pūles, lai uzlabotu situāciju, uh, bērni, tīpaši bērni ar garīgi raksti, rakstura problēmām, dzīvo šādās drūmās iestādēs un ļoti bieži viņus seksuāli izmanto. Man liekas, ka komisijai ir jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai cieši sekotu visiem šiem procesiem, kuri ir nepieciešami uh, Eh, lai nodrošinātu tiesu sistēmas reformu un cīņu pret noziedzību šajā valstī. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es arī gribēju atbalstīt priekšlikumu neslēgt šo lūgumu rakstu, jo tas ir saistīts ar trīs svarīgiem aspektiem, par kuriem mēs runājam. Šī ir ārkārtīgi nopietna problēma, delikāta problēma Tieši tāpēc mums jādara viss iespējamais parlamentā, dalībvalstīs un komisijā, lai šīs problēmas risinātu un atrastu ilglaicīgu risinājumu. Es ar prieku uzklausīju to, ko teica komisija, ka ir nepieciešama Eiropas stratēģija ar augstiem aizsardzības standartiem, it īpaši runājot par bērniem, kas dzīvo bērnu namos. Gribēju arī atbilstīt to, ko teica Jotovs kundze. Mums ir jāpievērš uzmanība tam, kas notiek ar bērniem šādos namos. Es gribēju sniegt arī jums vairāk detaļu par šo jautājumu sekojošās debatēs. Kāpēc mēs vispār runājam par pārbaudas un uzraudzības mehānismu? Gribēju teikt, ka pirmo reizi šogad uh, pēc valdības nomaiņas Bulgārijā ziņojums par pārbaudas un uzraudzības mehānisma darbību ziņo, ka ir panākts progress, it īpaši tiesu darbībā attiecībā uz lietām, kurās ir iesaistīts augstu samatpersonas. Komisija arī pieprasa lai tiktu turpinātas reformas krimināla likumā, un uh, Bulgārija jau ir arī paslavēta par sasniegto progresu. Ir spērti daudzi svarīgi soļi. Viens no tiem ir saistīts ar cietuma termiņa maksimālo laiku, kas ir pagarināts no 3 līdz 5 gadiem. Mums ir jāturpina strādāt kopā ar komisiju pie šī jautājuma, bet gribēju teikt, ka komisijas ziņojumam būtu vairāk jārunā par šo problēmu, tā lai Bulgārijas iestādes un atbildīgās iestādes kopumā pievērstu lielāku uzmanību šai problēmai un risinātu to ātrāk. Paldies! Paldies visiem kolēģiem, kas izteicās par šo jautājumu. Vai jūs ko vēlējāties teikt? Paldies, priekšsēdētāji. Tas ir pats par sevi saprotams, ka tiek pārkāptas cilvēku tiesības. Un um, šeit ir arī vēl vaina pastiprinoši apstākļi, ņemot vērā varmākas identitāti Viņš vienkārši izmanto bērnus, par kuriem viņam īstenībā ir jābūt atbildīgam. Un bieži vien bērniem ir kādi garīgās attīstības traucējumi. Šo jautājumu joprojām ir jāturpina apspriest un nevajadzētu slēgt šo lūgumu rakstu mums ir jāuzraksta arī vēstule attiecīgās valsts augstākajai tiesai, lai kaut kas tiktu darīts, un mēs kā komiteja un Eiropas parlaments varētu pierādīt, cik ļoti rūpīgi mēs pievēršamies šim jautājumam un ka esam gatavi to turpināt apspriest arī turpmāk. Mums vajadzētu noteikti padomāt, kāda būtu turpmākā procedūra. Es zinu, ka piemēram Balkānu valstīs tiesneši ņem vērā šādu iejaukšanos no ārpus. Tādēļ mums vajadzētu rakstīt augstākajā tiesā vēstuli. Paldies! O altre tre richieste di intervento. Vi preciso che... Vēl trīs eh, runātāji vēlas izteikties. Gribēju teikt, ka pēc septiņām minūtēm ieradīsies komisāra Redinga, tāpēc mums ārkārtīgi īsi jārunā, jo mums būs jāpārtrauc diskusijas par lūgumrakstiem, kad viņi ieradīsies, it īpaši attiecībā uz vienu lūgumrakstu, eh, kur iesniedzējs ir ieradies. Protams, ka es nevaru nedot jums iespēju izteikties, bet nu, vismaz runājiet īsi, lai mēs varam pabeigt eh, runāt par šo jautājumu, tad eh, pirms ierodas komisāra Redinga. Paldies! Vēlējos pateikties par man doto vārdu. Pēc sešu gadu pārtraukuma esmu atgriezies parlamentā, un šī ir pirmā sanāksme, kurā piedalos kā uh, aizstājējs. Es esmu advokāts, esmu jurists un strādāju uh, juridiskajā dienestā. Uh, Es vēlētos panākt, lai šis lūguma raksts joprojām būtu atvērts. Es darbojos arī kultūras komitejā. Un tieši tagad uh, norisinās debats kultūras komitejā, arī citās uh, struktūrās norisinās debates. Un kāda bija lūguma raksta autora pozīcija? Viņš skaidri norādīja, ka šeit varbūt uh, tik daudz nav problēmu ar uh, dažādām tiesību sargājušām institūcijām un procedūrām. Nē, iestādes vienkārši nav īstenojuši tieslietu aktus. Es uzskatu, šis lūgumraksts ir jāturpina apspriest, to nevajag slēgt un Mēs labprāt uzklausītu arī citu komiteju atzinums. Jā, ar kungs lūdzu. Paldies, tikai viens teikums, tikai viens teikums. Es uh, vēlējos atbalstīt kolēģi prasību, turpināt apsviest šo mm, lūgumu rakstu, neslēgt to, eh, bet mēs vēlētos, lai arī valdība sniegtu savu atzini. Tā tad Bulgārijas valdībai vajadzētu izteikties šajā saistībā. Paldies. Paldies! Līdz ar to lūgumu rakstu atstājam atklājam, atklātu. Rīt koordinātoru sanāksmē mēs mēģināsim izlemt, ko tālāk darīsim. Tagad pāriesim pie nākošā lūguma raksta un tagad došu vārdu lūgumraksta iesniedzējam, lai gan man būtu, varbūt būs jāpārtrauc lūgumraksta iesniedzējs tad, kad ieradīsies komisāre. Karmenai Garkai vārds. Lab, lab vakar. Uh, Manu dēlu sauc Roberts, un viņam ir uzstādīta diagnoze autisms. 2003. gadā es kopā ar citiem vecākiem izveidoju asociāciju, kuru es pārstāvu šodien, un mums ir e, daudzi biedri dažādās Rumānijas pilsētās. Pirms lūdzām jūsu atbalstu, mēģinājām darīt iz, izdarīt visu mūsu valstī, lai piesaistītu sabiedrības uzmanību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Mēs sūcījām lūgumrakstus, memorandus politiķiem, parlamenta deputātiem, ministriem. Esmu šeit, lai atbalstītu lūgumrakstu, kuru pagājušajā gadā iesniedzu parlamentam, jo šīs problēmas vēl nav atrisinātas. Kā komisija ir norādījusi savā atbildē, Rumānija parakstījusi daudzas starptautiskās konvencijas un pieņēmusi likumus par cilvēkiem ar invaliditāti, Bet šeit ir runa tikai par vispārējiem principiem, nevis par konkrētiem ieviešanas pasākumiem. Un praksē bērni autisti, kam ir uh, būtiska invaliditāte, viņa nesaņem nekādu īpašu ārstēšanu, viņa neapmeklē īpašas skolas, viņa vienkārši dzīvo kopā ar pieaugušiem cilvēkiem un uh, vairs netiek uzskatīti par autistiem, jo Rumānijas likumdošana vienkārši nepieļauj iespēju, ka arī pieauguši cilvēki varētu būt autisti. Viņiem nav ne darba, viņiem ir uh, jābūt mājās, jādzīvo mājās. Uh, un par viņiem jārūpējas ģimenes locekļiem. Tomēr šiem bērniem, šiem cilvēkiem ir tiesības, kas ir noteiktas Rumānijas konstitūcijā un pamatiesību hartā. Situācija ir īpaši nopietna lauku rajonos, jo vecākiem nav pieejas ne kursiem, ne īpašai ārstēšanai, bet pat arī informācijai nav pieejas. Situācija ir tikai pasliktinājusies kopš lūgumraksta iesniegšanas. ir mātes, kuras nav saņēmušas pabalstu par šāda slimnieka kopšanu, kas jau tā bija mazāks par 100 eiro. Un pirms dažām dienām es uzzināju, ka dažas mātes vispār ir zaudējušas tiesības uz šādu pabalstu, un tagad ir bezdarbnieces. Daudzas ir arī zaudējušas darbu, jo ir jārūpējas par bērniem. un izskan aizvien vairāk aicinājumu ievietot šos bērnus iestādēs. Bet ir skaidrs, ka šajās iestādēs nav nepieciešamā personāla, un tas tikai novedīs eh, pie līdzīgas situācijas, kāda tā bija pirms 98. gada. Rumānijas valdība strādā pie likumdošanas grozījuma, kur uh, būs norādīts, ka šādiem personīgajiem asistentiem būs jākop vismaz divi šādi cilvēki, lai iegūtu tiesības uz pabalstu. Un ja būs tikai viens kopjamais, tad varēs saņemt tikai 50 eiro. Bet, piemēram, tajā pašā laikā Pasaules veselības organizācija Eiropas komisija strādā pie jaunas stratēģijas šajā jomā, lai uzticētu lielāku atbildību šādiem asistentiem, sociāliem asistentiem. Tajā pašā laikā Rumānija vēlas vispār atbrīvoties no šādiem asistentiem. No IKP tiek maksāts šādiem asistentiem tikai puse no vidējā Eiropas līmeņa. Mans dēls Roberts nemāk runāt, bet viņš ir Eiropas pilsonis, Rumānijas pilsonis, tāpēc es aicinu jūs sniegt palīdzību, atbalstīt mūs politiski, uzrakstot vēstuli atbildīgām Rumānijas iestādēm, ieskaitot ģimenes darba un sociālo lietu ministriju un arī kopiju nosūtot premjerministram. Mēs gribam lūgt jūs aicināt Rumānijas iestādes nodrošināt pabalstu personālajiem asistentiem, ieskaitot nesamaksātās summas izmaksu. Nepieciešams arī uzlabot likumdošanu par izglītības un medicīnas pakalpojumu sniegšanu cilvēkiem un bērniem ar īpašām vajadzībām. Es ceru, ka Rumānijas iestādēm būs jāatbild uz jūsu vēstuli un es arī gribēju lūgt Rumānijas deputātus atbalstīt mūsu mērķus politiski un uzsākt diskusiju ar attiecīgām eh, Rumānijas iestādēm, lai mūsu problēmu varētu pēc iespējas ātrāk atrisināt. Palīdziet mūsu bērniem dzīvot normālu dzīvi Eiropas valstī. Paldies! Paldies par jūsu lūgumrakstu, kā jau es teicu mēs tagad skatīsim citu darba kārtības punktu. Gribēju pateikties Redingas kundzei par to, ka ieradāties pie mums šeit šodien un dosim viņai uzreiz arī vārdu. Redingas kundze ir pieņēmusi ielūgumu ierasties mūsu sēdē, lai mēs varētu izskatīt dažus no jautājumiem, par kuriem mēs iepriekš runājām it īpaši tādus jautājumus, ar kuriem mēs saskaramies ikdienas darbā. Nu, jebkurā gadījumā Redingas kundze ļoti labi pārzina šo jautājumu, jo viņa pirms vairākiem gadiem bija šīs komitejas vadītāja, priekšsēdētāja. Viņa ļoti labi zina, ko nozīmē strādāt šajā komitejā. Nu, dosim vārdu Redingas kundzei, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms 20 gadiem es trīs gadus biju šīs komitejas priekšsēdētāji. Un gribētu teikt, ka esmu uzzinājis, kādas ir Eiropas iedzīvotāju problēmas um, un Eiropas pilsoņu problēmas, un zinu, cik lielā mērā mums izdevās tās risināt. Jāsaka, ļoti bieži saskārāmies ar uh, Eiropas iedzīvotāju problēmām, kas jo īpaši bija saistīts ar pārrobežu jautājumu un šo aspektu, kas bieži vien tika iesniegti lūgumrakstu komitejā. Es arī atceros uh, to reizi, kad pirmoreiz tika organizēta sanāksmes starp uh, valstu ombudiem un uh, lūgumrakstu komitejas priekšsēdētāju. Nu, tobrīd šķita, ka šāda diskusija nav iespējama, bet tas tomēr notika, un kopš tā laika ir vērojama ļoti veiksmīga un rezultatīva no viedokļa apmaiņa. Nu, kādēļ tas tika darīts? Es sapratu, ka daudzi no lūgumrakstiem, kas nonāca Eiropas parlamentā, nebija saistīti ar Eiropas likumdošanu, bet daudzi lūgumraksti bija saistīti ar valstu likumiem. Tādēļ man šķita, ka ir ļoti svarīgi uzturēt labas darba attiecības ar valstu ombudiem, uh, lai mēs viņiem varētu nodot lūgumrakstus un tad šie lūgumraksti tiktu risināti nacionālā līmenī. Es arī atceros, ka tobrīd uh, pirmā, pirmie mediācijas uh, pakalpojumi ko veica Medotī kundze, kas bija mana kolēģi saistībā ar bērnu nolaupīšanu, šis jautājums bija ļoti svarīgs, bet labi, tagad veikšu runāt par pagātni. Tā gadās ļoti bieži, bet tagad runāsim par nākotni. Manuprāt, mēs esam ļoti ieinteresēti šajos jautājumos. Priekšsēdētājs zinu, ka jūsu darba kārtībā bija bērnu tiesības Uh, bērntiesību jautājumi, pārobežu jautājumi. Un jāsaka, ka komisija pavisam nesen nāca klajā ar savām nākotnes iniciatīvām, lai varētu veicināt mediācijas izmantošanu konfliktu, pārobežu konfliktu risināšanā ģimenes lietās. Un es vēlētos arī atgādināt, ka mums ir direktīva par mediāciju, kas ir, uh, kas stāsies spēkā un būs jāpiemēro valstu tiesību aktiem 2011. gada maijā. Es patiešām uzskatu, ka daudzus konflikta gadījumus ar mediācijas var atrisināt un nav nepieciešams ar tiem vērsties tiesā. Un es vēlētos arī atzīmēt, ka jūsu pasūtītajā pētījumā ir iekļautas vai, vairākas rekomendācijas, lai varētu uh, um, attīstīt Bra Brisele 2A regulu. Un tajā skaitā ir uh, jāizstrādā arī kopēji minimālie standarti uh, bērnu atbildību, uh, vecāku atbildības gadījumos, un jūs jau redzēsiet arī komisijas darba kārtībā, ka ir paredzēta uh, Brisele 2A regulas pārskatīšana, tā ir plānota 2013. gadā. Tas nozīmē, ka tad process jau būs beidzies, un tagad tā tad um, tas ir uzsauc, uzsācies. Mēs skatāmies, kuri ir tie instrumenti, kas labi darbojas, jo, un kas ir tās daļas, kas ir jāgroza. Esmu apskatījusi jūsu pētījumā iekļautās rekomendācijas, un patiešām varu piekrist, ka mums ir jādomā par kopējiem minimālajiem standartiem saistībā ar atzīšanu un izpildi, konkrēti lēmumiem par vecāku atbildību. Un mans mērķis Un mans mērķis ir arī jau šogad atbrīvoties no eksekvato um, procedūras. Tam vajadzētu rezultātā saīsināt procedūras ilgumu un kopumā samazināt arī bērnu nolaupīšanas gadījumu skaitu. Jūs jau arī zināsiet, ka mēs strādājam uh, pie šķi, um, laulību šķiršanas jautājuma uh, starptautiskā kontekstā, un jūs jau zināsiet, ka tiek strādāts arī pie regulas. Tā ir pirmā reize, kad esam uh, izvēlējušies arī stiprināt sadarbību starp 14 dalībvalstīm, kas vēl šo jautājumu risināt kopā. Jo mums ir ļoti daudz starptautisku laulību šķiršanu, un Eh, ļoti bieži šie jautājumi tiek skatīti tiesā, lai eh, tātad eh, pēdiņā stiprākā puse iegūtu aprūpi pār bērnu, un mēs vēlamies mainīt šo sistēmu, lai procedūra būtu atbilstošāka un tajā netiktu dota priekšroka vienam vai otram no vecākiem. Un tajā laikā, kamēr strādājam pie noteikumu maiņas, mēs, protams, arī uzraugām Brisele 2A regulas um, piemērošanu dalībvalstīs. Piemēram, mēs skatām attiecīgos arī sūdzības no pilsoņu puses. Jūs jau arī zināsiet, ka šādas sūdzības var novest pie pārkāpuma procedūras uh, dalībvalstī. Ja komisija pieņems lēmumu, ka dalībvalsts nav izpildījusi savus pienākumus līguma ietvaros. Un komisija uzskata, ka tas ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā, kā tā tad risināt nepareizas piemērošanas jautājumu, jo te mēs runājam par nepareizu regulas piemērošanu, nevis par regulas interpretāciju kaut kādā tiesā. Nē, ja regula tiek nepareizi piemērota, tādā gadībā komisija var vērsties tiesā, vērsties pret dalību valsti. Un ar šo monitoringu vai uzraudzības palīdzību regulas piemērošana dalību valstī tiek skatīta un komisija ir identificējusi kādu elementu, kuru var ieviest praksē, uh, bez vajadzības uh, reformēt tiesību aktu. Un tā ir uh, praktiķu apmācība, jo mums ir nepieciešami praktiķi dalību valstīs. Tie ir praktiķi, kas prot, kas var izprast pārrobežu gadījumus. Un informējot un apmācot tiesnešu, uh, gan tiesnešus, gan juristi, tātad arī juristu apmācības ir ļoti būtiskas. Un jūs jau zināsiet, ka esam stiprinājuši arī uh, informācijas politiku Brisele 2A ietveros attiecībā uz informāciju starptautiskā un arī nacionālā līmenī, un arī šeit attiecībā uz praktiķu apmācībā mums nāksies jau īpaši tam pievērst uzmanību. Otrs jautājums ir bērnu tiesības. Parlamenta locekļi gribētu jūs aicināt atcerēties, ka uzklausīšanas laikā šis jautājums man tika uzdots, un es arī apsolīju, ka uh, viena no komisijas prioritātēm, arī mana prioritāte, būs instrumenta izstrāde saistībā ar bērnu tiesībām. Manuprāt, uh, bērnu tiesību instrumenti nav tikai viena komisāra rokās, tas ir hor horizontāls jautājums, kas ir saistīts ar visām politikas jomām, ar visām darbībām, kas ir pamatiesību hartas, hartas ietvaros. Tādēļ šobrīd gribētu teikt, ka es ne tikai strādāju pie paziņojuma, patiesībā ziņojumu jau esmu gandrīz izstrādājis un nākamo tuvāko nedēļu laikā uh, tas tiks arī publiskots. Un tas būs rīcība, bet to tā var nosaukt, kā mēs konkrēti strādāsim, lai uh, aizsargātu bērnu tiesības turpmāko četru gadu gaitā. Jo īpaši saistībā ar tieslietu jomu un tajā tātad tiks uh, stiprināts tieslietu joma bērniem, uh, bērnu loma tiesvedībā un arī vecāku atbildību. Šīs ir tās jomas, kurās īpaši um, koncentrēsimies, tādēļ ar prieku diskutēšu ar parlamenta deputātiem par to, kad šis ziņojums tiks publiskots. Tātad gribētu diskutēt par to, kā jūs domājat, kā varētu uzlabot vienu no šiem elementiem, lai tātad nu, sit, lai sistēma labāk darbotos, un to darīsim izmantojot ierasto procedūru. Kas attiecas uz informāciju pilsoņiem un uh, risinājumiem pilsoņu problēmām. Kopā ar jūsu kolēģi Valēnu kundzi šodien es piedalījos kopējā uh, ikgadējā Europe Direct tīkla sanāksmē. Jūs jau zināsiet, ka Europe Direct uh, viņi katru gadu uh, saņem aptuveni vienu miljonu um, tātad, um, tādu pretenziju par ļoti dažādām problēmām. Un um, šeit ir izveidota tāda struktūra, ka pilsoņi var tieši griezties šajā iestādē un attiecīgās institūcijas, kas var atbildēt jautājumu, to arī dara. Pārrobežu gadījumi ļoti specifiski, ļoti konkrēti pilsoņu uh, tiesību aizsardzības gadījumi ir aptuveni 25 tūkstoši gadā. Tātad tās ir tās prasības, kas tiek saņemtas Europe Direct centra, centrā. Un es zinu, ka jūsu uh, lūgumrakstos tie ir aptuveni 2000 gadā. Tātad, nu, balsoties uz šiem skaitļiem, mēs saprotam, kāda ir uh, Uh, kādi varētu būt reālie problēma gadījumi šajā um, jomā kopumā, tātad cik cilvēkiem ir problēmas, jo ne jau visi rakstījums lūgumu rakstu vai ne jau visi dodas uz e- Europe Direct uh, kontaktcentru ar savām problēmām. Un tas nozīmē, ja mums kopā jau ir aptuveni 27 tūkstoši, tad jūs varat iedomāties, cik daudz problēmu gadījumu reālajā dzīvē pastāv. Un tieši tādēļ prezidents Barozu uh, tātad deva vienam komisāram uzņemties uh, šos konkrētos problēma jautājums, jo mums nepieciešams konkrēts atbildes uz konkrētiem jautājumiem. Te mēs nerunājam par, te mums nav vajadzīgas skaistas runas, bet mums ir jāskatās uz faktiem un jāskatās uz instrumentiem. Alāna Lamasūra izstrādātais ziņojums 2008. gadā arī ir saistīts ar šo pašu jautājumu, un tajā tika ļoti konkrētā veidā izklāstīti visi šķēršļi, ar ko ir jāsastopas pilsoņiem, ja viņi vēlas izmantot savas tiesības uz uh, brīvu pārvietošanos. Un tieši tādēļ šo trešdienu notiks kāds īpašs pasākums. Jūs jau zināsiet, ka mums nepieciešams stiprināt iekšējo tirgu. Nu, tas ir jādara ekonomisku apsvērumu dēļ. Un tas ir vienīgais veids, kā globalizētā pasaulē var izdzīvot. Mums nepieciešams stiprināt un uh, veicināt nozares un rūpniecības jomas. Un pārobežu aspekts arī iekšējā tirgus kontekstā ir ļoti svarīgs. Un tādēļ komisija plāno šajā trešdienā prezentēt uh, savu um, tātad atjaunoto pieeju iekšējā tirgus jautājumiem. Uh, komisārs Barņē stāsies priekšā presei, uh, Uh, un viņam līdzās būs vēl kāds komisārs, un tā būšais, jo komisija ir pieņēma skaidru lēmumu, ka iekšējais tirgus nav tieši saistīts ar tikai uzņēmumiem, ar biznesu, bet te ir jānāk par cilvēkiem. Un tas nozīmē, ka būs jāskatās uz abām monētas pusēm, un tas notiks šajā trešdienā. Tātad tiks skatīt gan ekonomiskie jautājumi, gan pilsonības aspekts. Tātad jautājums par to, kā mums atbrīvoties no šķēršļiem. Viens šķērslis pēc otra, tas ir jādara ļoti konkrētā veidā, un uh, tiks um, izklāstīts priekšlikums ar 25 konkrētiem rīcības mērķiem. Tātad, un tam sekos arī rīcība. Mēs ne tikai solīsim, bet tiks teikt, šī mēneša laikā mēs darīsim to un nākamā mēneša laikā to. Uh, lai mēs soli pa solim atbrīvotos no visiem šķēršļiem, ar ko ir jāsastopas pilsoņiem, kad viņi vēlas uh, doties pāri robežām. Vienalga, vai mēs runājam par bērniem, par strādniekiem, par uh, cilvēkiem, kas vienkārši grib mainīt dzīvesvietu, nu, jebkurā gadījumā. Bieži vien ir jāsastopas ar ļoti daudziem šķēršļiem, ja cilvēki vēlas izmantot šīs savas tiesības. Un, tas ir, un vēl kāda lieta, kas ir iekļauta arī um, šajā ziņojumā, es gribētu ieteikt, lai 2013. gads būtu Eiropas e pilsoņu gads. Es ceru, ka parlaments man palīdzēs to panākt. Tagad nesakiet vēl jā, vēl pagaidīsim kādu gadiņu. Bet kādēļ? Nu, manuprāt, reizēm ir nepieciešams uh, nominēt kādu gadu, lai varētu koordinēt visus pasākumus, kas tiks veikti Eiropas līmenī, protams, uh, un arī valsts līmenī. Jo mēs nevaram no Briseles norādīt, kādas būs pilsoņu tiesības. Tam nebūs nekāda rezultāta nepieciešama sadarbība starp Eiropas Savienību, šo līmeni, valsts līmeni, reģionālu līmeni un vietējo līmeni. Tāds būtu mans mērķis saistībā ar Eiropas pilsoņu gadu, un es ceru, ka man izdosies šīs komitejas biedrus pierunāt mani atbalstīt. Paldies! Paldies! Liels paldies par jūsu uzrunu! Paldies arī par tik ļoti daudziem priekšlikumiem attiecībā uz jaunām iniciatīvām. Redzam, ka esat ļoti uh, rūpīgi strādājis. Tagad došu vārdu kolēģiem izteikties. Šķiet, ka Bostināro kungs grib pirmais izteikties. Liels paldies! Uh, Komisārs kundze, priekšsēdētājs vietnieces kundze, gribētu teikt, ka man ļoti iedrošināja jūsu uzruna. Bet es gan gribētu teikt, ka uh, jūs teiktais, nu, ja, ka, nu, ja pietiek, nu, tas ir uh, tas svarīgākais teikums, kāds ir izskanējis parlamentā. Uh, Tas ir vienīgais veids, kā mēs pilsoņiem varam parādīt, ka jā, mēs rīkosimies. Un runājot par lūgumrakstu komiteju, jūs jau ļoti labi zināt, ka ir trīs dimensijas, kurās mēs uh, ne tikai visu laiku sazināmies ar uh, Eiropas pilsoņiem, bet mēģinām viņiem arī sniegt atbildes. Un tā ir konkrēti pārobežu dimensija, bioloģiskā daudzveidība, vide un piesārņojums. Un šeit es vēlētos lūgt arī jūsu atbalstu, Eiropas komisijas atbalstu sniegt mūsu savienībai tiesiskos instrumentus, lai varētu pārrobežu di dimensijā risināt šīs problēmas, ko es pieminēju. Otrakārt, vēlreiz gribētu uzsvērt, ka man liels prieks par jūsu po izklāstīto pozīciju šajā jautājumā. Tādos brīžos, kad nepieciešams uh, meklēt risinājumus uh, valsts uh, lī, līmenī, un tas aizvien lielākā mērā tiek uzsvērts, ir ļoti svarīgi, lai mēs kā Eiropa, Eiropieši un Eiropas parlamenta deputāti, kā arī Eiropas komisija sniegtu Eiropas līmeņa risinājumus Eiropas līmeņa problēmām, ar ko ikdienā jāsastopas Eiropas Savienības pilsoņiem. Un šeit es vēlētos atsaukties uz, uz ļoti svarīgu aspektu mēģinājums vai nu ierobežot, vai arī politiskā veidā kontrolēt mediju brīvību, plas, plašsaziņas līdzekļu brīvību vairākās valstīs, jo īpaši šeit varu pieminēt arī Rumāniju, kur, uh, kur uh, mēdīju brīvība tiek teikts, ka tā apdraud valsts drošību ja mēs uh, palūkojamies uz šo loģiku, šo ideju, tad, uh, tad uh, nu, nekur citur šādas idejas neizskan. Un nobeigumā, uh, iedvesmojoties no jūsu teiktā, gribētu teikt jā, izmantojot partnerību starp Eiropas parlamentu un Eiropas komisiju, mums noteikti izdosies izveidot un attīstīt uh, Eiropas pilsoņu uzticību Eiropas Savienības institūcijām. Nedrīkst būt tikai vārdi, nepieciešami arī darbi, un kopā mēs to paveiksim. Paldies! Paldies, Bostināru kungs! Grumī kundzei vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāres kundze, liels paldies, ka esat pie mums ieradusies, liels paldies, ka pieņēmāt mūsu ielūgumu. Vienmēr liels prieks tikties ar mūsu komisāriem. Tas, mēs runājām par bērnu tiesībām, arī jūs šo jautājumu atsaucāties, protams. Un, nu, protams, par to ir jārunā, jo bērni ir tie mazāk aizsargātie un viņiem mūsu uzmanība ir īpaši nepieciešama. Uh, Šis jautājums jau ilgi un gari tiek skatīts, bet mēs nesam panākuši vēl progresu. Vai jūs domājat, ka būs tāda situācija, kad būs tiešām saistoši pasākumi, kas aizsargās bērnus gan ne tikai no eksploatācijas, bet arī seksuālās izmantošanas, aizsarg tiks aizsargāti arī bērni ar invaliditāti, tiks visiem nodrošināta izglītība? Uh, un bērni tiks laicīgi arī iesaistīti darba tirgu, kad tas laiks pienāks, un tādējādi tiks izglābti no nabadzības. Tātad, nu, tas ir vienas problēmas ļoti daudzi aspekti. Jūs arī runājāt par uh, direktīvu saistībā ar mediāciju. Nu, ideja ir ļoti interesanta, bet gribētu arī šeit jautāt, vai mums izdosies izstrādāt tiesiski saistošus instrumentus, jo vienmēr tiek teikts, ka tas ir ļoti. Um, sensitīvs jautājums, tad tiek runāts par aizbildniecību, kam būs tiesības, kam nebūs. Mēs zinām, kādas ir šīs saistītās problēmas, un tās zinām ne tikai mēs, bet arī tiesneši, jo šie jautājumi patiešām ir ļoti jutīgi. Tādēļ gribētu teikt, ka visās šajās jomās lūgumrakstu komiteja un lūgumrakstu komitejas biedri uzskata, ka mums nav izdevies panākt visu, ko vajadzētu, jo mēs vienmēr runājam par subsidiaritāti, sakam jāatstāj dalībvalstu rokās un mums nav nekāda tiesa saistoša instrumentu. Paldies! Paldies, Grūnī kundze! Smanskī kungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Komisārs kundze, es uzklausīju jūsu teikto ar ļoti um, nedalītu uzmanību un uzzināju par šo, par šo paziņojumu. Jāsaka, arī iepriekšējā parlamenta sasaukumā es uh, strādāju ar līdzīgām problēmām attiec saistībā ar polijas pilsoņiem. Tādēļ mani ļoti pārsteidz komisijas pasīvā attieksme. Esmu pārliecināts, ka kompetenču sadali starp Eiropas Savienību uh, un dalību valstīm ir, protams, ļoti svarīga. Tomēr, ja Jugendamt vai, vai cita, uh, vēl kāda cita iestāde nodala un nošķir Eiropas pilsoņus pēc status un tādējādi um, nu, tiek um, diskriminēti bērni, nu, tad tāda situācija nav pie, pieņemama, jo ļoti daudzos gadījumos jugendamti ir pārliecināti, ka bērnu, um, bērniem nepieciešams um, saglabāt saikni ar vecākiem un ar vācu valodu. Tādēļ šajos gadījumos mums vajadzētu sev jautāt, vai jugendamta attieksme nenoved pie diskriminācijas pārobežu dimensijā. Turklāt, runājot par Brisele 2A, tā ir izstrādāta, lai nodrošinātu, ka dažādu tautību vecākiem būtu līdzvērtīgas tiesības. Un, ja Jugendamt uh, apgrūtina uh, ne vācu ve izcelsmes vecāku sazināties ar saviem bērniem, mums jājautā, vai tas ir pamatots, vai tas ir proporcionāls pasākums. Mēs nedrīkstam uh, šeit izvēlēties vienkārši melnu, melnu vai baltu pieeju. Šie jautājumi vienmēr ļoti sarežģīti. Tomēr gribētu teikt, ka Eiropas komisija ir pārāk pasīva savos centienos. Šķiet, ka komisija vēlas um, nom, nomazgāt rokas un neuzņemties šo sarežģītos gadījumus, un tad tas ir valsts kompetencei. Visai bieži jautājums par Eiropas Savienības kompetenci nav pienācīgi, netiek pienācīgi skatīts. Tādēļ gribētu teikt, ka Eiropas komisijai a, nevajadzētu atteikties no saviem pienākumiem. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs, nevēlo šeit ierobežot, protams, debates, bet es domāju, mums vajadzētu uh, tomēr dot arī pēc tam laiku komisārai atbildēt uz jautājumiem. Tādēļ būsim disciplinēti. Merci, madame présidente, madame la commissaire, permettez. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze. Vēlējos jums pateikties par ierašanos komitejā. Jūs runājāt droši, nepārprotami, un uh, jūs esat vienmēr gatava sazināties ar Eiropas parlamentu. Esmu ļoti pateicīga ka šis gads ir atzīts, ka nākamais gads būs Eiropas pilsoņu tiesību gads. Esmu jums pateicīga par šo iniciatīvu. Man ir uh, vairāk jautājumu. Pirmais jautājums uh, skar uh, eh, lūguma rakstus. Daudzos lūguma rakstos bija runāt par bērniem ar īpašām vajadzībām un par uh, viņu nostādīšanu upuru lomā. Uh, Bērni ar īpašām vajadzībām bieži vien nevar uh, baudīt pamattiesības. Kā jūs domājat, ko mēs varētu darīt šajā jomā un uh, vai mēs dalību valstīs varam patiešām saprast, ka ir nepieciešami papildus pasākumi? Vai jūs esat arī padomājusi par to, ka jūs varētu sadarboties ar komisāru Andoru kungu šajā jomā, jo es domāju, jums ir jābūt labākam sadarbībai. Otrām kārtām mēs runājam par to, kā mums ir jāaizsargā bērni, cevišķi ir eh, runāts par šo pārobežu šķiršanos ir bijusi arī adopcija pārobežu kontekstā, un mēs to Eiropas Savienībā tagad piedzara, pieredzam. Uh, bieži vien tas, tā ir ļoti sarežģīta un dārga procedūra, vai ir kādi pasākumi, nu, teiksim, kas jums atrodas būtiski kabatā, ko jūs varētu piedāvāt, lai vienkāršot visu šo procedūru un jurisdikciju. Un eh, jūs esat, vai jūs esat paredzējis ar kaut ko nākt Eh, klajā. Paldies tagad, eh, Aukens kundze. Paldies, komisārs kundze. Es arī ļoti augsti vērtēju to, ka esat ieradusies pie mums. Vēlējos pateikties par jūsu prezentāciju. Un es vienkārši vēlējos atbalstīt Bostināru kungu, jo tas patiešām ir ļoti nozīmīgi. Un pamattiesības, pamat eh, cilvēktiesības, kas ir eh, aprakstīts līgumā, ir jāuzlūko kā kopīgās likumdošanas sastāvdaļa. Mēs esam pieredzējuši šajā komitejā, ka eh, komisija ir mēģinājusi atbrīvoties no delegāta jautājuma izskatīšanas, aizrunājoties, atrunājoties ar subsidiaritātes principu ievērošanu. Uh, Es biju patiešām jums ļoti pateicīga par to, ka jūs tik skaidri izteicāties Romu diskriminācijas gadījumā, un es vēlējos paust jums atbalstu, un mēs to dzirdējām, jūs runājāt drosmīgi, un tas bija patiešām, tas nesa cerētos augļus, mēs to varējām, mēs varējām dzirdēt jūsu runu, mēs varējām pēc tam to lasīt presē, un tas vienkārši mums deva vielu pārdomām. Es ceru, ka jūs uh, kaut ko darīsiet lietas labā arī turpmāk. Diskriminācija ir ļoti smags jautājums, ar to ir jātiek galā Eiropas Savienības līmenī un patiešām mums ir jādomā arī par preses brīvību. Ja mēs runājam par uh, to, kas notiek Rumānijā, nu man tāda sajūta, ka Čaušesko būtu augšām cēlies. Jo ta, tur notiekošais uh, patiešām uh, mums uh, sagādā lielas bažas un uh, To nevar atstāt tikai vienas dalību valsts ziņā, vienkārši eh, viņu mēģinājumu ietekmēt preses brīvību ir jārisina mums visiem kopīgiem spēkiem, lai mēs atgūtu eh, zaudēto uzticību pilsoņu acīs. Es vēlējos jums pateikties, komisārs kundze, vēlējos uh, paust savu atbalstu, un mēs nevaram visu atstāt tikai, piemēram, Rumānijas ziņā un neietekmēt uh, neko, lai viņi kaut kādā, lai viņi turpinātu ierobežot uh, runas brīvība, presas brīvība, un tas īstenībā skar mūs visus. Paldies, lūdzu, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Arī es vēlējos pateikties komisārs kundzei par viņas prezentāciju, vēlējos arī paust atbalstu izskanējošam uh, priekšlikumam, proti, ka 2013. gads tiks pasludināts par pilsoņu tiesību gadu. Tas noteikti varētu būt tāds labs atspērienu punkts, lai šo jautājumu e, ieceltu saulītē un e, vairāk runāt par pilsoņu tiesībām. Protams, ir jādomā arī par e, sūdzību izskatīšanas procedūru. Mēs visi zinām, ka tad, kad e, pilsonis iesniedz sūdzību vai nu komisijai, e, vai mūsu komitejai bieži viens sūdzības izskatīšana prasa nežēlīgi daudz laika. Komisārs kundze, mēs zinām, ka jūsu viedoklis par pilsoņu tiesībām ir neapgāžams, bet ko varētu darīt lietas labā, lai samazinātu šo birokrātiju, lai, su, lai no sūdzības iesniegšanas brīža līdz izskatīšanai nepārietu tik daudz laika? Tālāk runājot par eh, Francijas rīcību Romu gadījumā, jūs reaģējāt ļoti ātri, bet ko jūs darītu, lai līdzīgu pieeju izmantot attiecībā uz visiem pilsoņiem. Un tālāk, ja mēs runājām par bērnu tiesībām, Grunī kundze uzdeva jautājumu. Protams, ir eh, likumdošana, tik daudz likumdošanas par bērnu tiesībām, bet tā ir tik fragmentizēta. Sociālās tiesības, cilvēktiesības, pamattiesības, un tagad ir arī jauns likums, pie kur mēs tagad strādājam. Tas ir likums par eh, bērnu seksuālu izmantošanu, bet nav tāda vienota Eiropas likuma, eh, kas ņem vērā pilnīgi visu. Es domāju, tas ir svarīgi. Es vēlētos, lai jūs eh, to visu ņemtu vērā. Un uh, Es domāju, ka jūsu darbības jū, laika beigās jūs atstāsiet ļoti nozīmīgu mantojumu cīnoties par bērnu tiesībām. Ir vēl četri kolēģi, kas vēlas izteikties, saka priekšsēdētāji, ir palikušas vairs tikai 14 minūtes, un uh, arī šajā laikā komisārei ir jāpaspēj atbildēt. Labi, tagad došu vārdu Majer kungam. Paldies! Es vēlējos pievienoties iepriekšējiem runātājiem un vēlējos arī uzteikt eh, komisārs eh, kundzes līdzšinējo veikumu. Ungārijas delegācija atbalsta jūsu priekšlikums, un mēs darīsim visu, kas ir nepieciešams, lai 2013. gads varētu kļūt par Eiropas pilsoņu tiesību gadu. Vēlējos pavaicāt, kāda ir jūsu mērķi ciņā pret bērnu pornogrāfiju un seksuālo izmantošanu. Man ir vēl viens jautājums. Četrus gadus es darbojos eh, parlamentārajā komitejā Ungārijā, biju tās priekšsēdētājs, un mēs cīnījāmies ar daudzām problēmām mēs vēlējāmies izveidot eh, visas Eiropas stratēģiju, kas uh, tiktu veltīta bērniem ar īpašām vajadzībām. Ņemot vērā uh, šos apsvērums, vai ir iespējams kaut ko darīt uh, Eiropas bērnu labākam ir īpašas vajadzības? Mulderkungs, lūdzu. Belderkungs, paldies. Es īstenībā nevēlējos izteiktos Es domāju, ka Rumāņu kolēģi vēlēs runāt, un pēc tam es eh, varbūt paimetinātu kaut ko, bet es nelūdzu vārdu. Vēlēnē Jotova, ancora due interventi. Un... Labi, vēl divi runātāji ir pieteikušies. Valēnas kundze, lūdzu. Ļoti lakoniski komisārs kundze, es jūs atbalstu ar abām rokām, viss mana politiskā grupa jūs atbalsta un vēlējos jūs sveikt mūsu komitejā. Tālāk, ņemot vērā jūsu iepriekšējās kompetences un uh, to, ko darāt tagad. Jotova. Vai jūs esat padomājis arī par neutralitātes izmantošanu? Nākamā runātāja lūdzu. Paldies. Komisārs kundze, sirsnīgs veikt mūsu komitejā. Mēs, kā sociālistu grupas pārstāvi, bijām priecīgi, ka jūs esat stājusies šajā jaunajā amatā. Un ir ļoti labi, ka komisāri, kas pievērš cilvēktiesību, ceļš bērnu tiesību jautājumiem, ir tieši jūsu personā. Mēs šodien runājām par daudziem sarežģītiem jautājumiem, runājām par bērniem ar īpašām vajadzībām, ar invaliditāti un uh, Ja es pareizi sapratu, jūs par bērnu tiesībām uh, esat apņēmusies sagatavot arī paziņojumu, bet vai ir uh, tur paredzēts arī runāt par bērniem ar invaliditāti? Un varbūt mums beidzot vajadzētu parūpēties par tieši šīs sabiedrības grupas tiesību iemērošanu. Šodien mēs arī runājām par uh, internātiem, uh, eh, patversēm, bērniem ar īpašām vajadzībām, un uh, tur valdošie apstākļi ir ļoti grūti. Tie ir grūti gan priekš bērniem, gan priekš apkalpošā personāla. Varbūt varētu padomāt, kā šo situāciju labāk risināt. Paldies, turpin priekšsēdētāji. Tagad došu vārdu Redingas kundzei atbildēji. Vēlējos jums pateikties par ierašanos, un es ceru, ka šajās dažās minūtēs jūs atbildēsiet uz uh, tik milzīgu jautājumu skaitu. Nu, paldies, tā īstenībā ir neiespējama misija, bet es darīšu visu, kas manos spēkos, lai tā konspektīvi sniegtu atbildes uz deputātus interesējušiem jautājumiem, jo vairāk jautājumi bija līdzīgi. No daudziem es sapratu, ka 2013. gads Ehm, ka tas, ka mēs esam apņēmušies to pasludināt par uh, pilsoņu gadu, patiešām ir pareizais solis. Jūs esat mūsu partneris, jūs ļoti labi pazīstat savus vēlētājus dalību valstīs. Un tas ir tātad jūsu īstais darbības lauciņš. Es domāju, jūsu atbalsts un sadarbība eh, šīs iniciatīvas īstenošanai būs patiešām no svāra. Tad, kad es uh, biju šīs komitejas priekšsēdētāja. Es pati pārliecinājos, eh, cik nopietni ir tieši vides jautājumi. Pirms 20 gadiem mēs runājam par natūra programmu, par ceļiem, ceļu būvi, un tagad mēs runājam par biodaudzveidību un arī piesārņojumu. Protams, tie ir jautājumi, kam ir pārobežu konteksts un pār, ietekme visā pārobežu kontekstā. Mans kolēģis, kas ir atbildīgs par uh, vīdes jautājumiem un par enerģētiku atbildīgais komisārs, viņi arī ļoti rūpīgi seko šiem jautājumiem, kam ir tāds pārobežu raksturs. Es jums varu piekrist ja mēs runājam par to, ka ir nepieciešami arī Eiropas risinājumi eh, dažādiem eh, Eiropas līmeņa sarežģījumiem. Ja jūs paraugāties uz vispasaules notikumiem, jūs saprotat, ka pat lielākās dalība valsts vispārējā rakursā ir tādas mazas un vispār nerunājot par mazajām dalību valstīm. Uh, Tādēļ komisija apņēmās um, pārskatīt uh, iekšējā tirgus politiku, ņemot vērā arī dzīves apstākļu uzlabošanu uzņēmumiem. Un es esmu tikusies arī ar uh, pilsoņiem, ar uzņēmējiem un tā tālāk. Jūs runājāt par preses brīvību. Es esmu no nervoza. Esmu nobažījusies par to, kas notiek eh, vienā dalību valstī, jūs to pieminējāt, un tāpat man rūpes sagādā arī citas dalību valsts, ko jūs neminējāt. Es nekad nevarētu parakstīties zem tāda teikuma, ko jūs citējāt. Brīvas plašaziņas līdzekļi brīvā demokrātijā. Ir eh, plašsaziņas līdzekļi, kas eh, sabiezina krāsas, kaut ko pārspīlē, un ir dalībvalsts, kur ir arī presē veltīti likumi, kas aizsargā arī individus, jo mums ir jārunā par individu tiesībām, ņemot vērā citreiz cīņu pret plašsaziņas līdzekļu varu. Bet pateikt, ka brīvas plašsaziņas līdzekļi nodara kaitējumu nacionālajai drošībai, nu tas mums vēl ir jāpierāda es domāju, būs ļoti grūti atrast tādu veidu pierādījumus. Es eh, desmit gadus biju plašsaziņas līdzekļu komisāra, un es uzskatu, ka brīvu plašsaziņas līdzekļi ir tikai iespēja. Tik daudz žurnālistu, kas cīnās ar grūtībām. Man tas ir jāatzīst, ņemot vērā arī ekonomisko situāciju, to ekonomisko situāciju, kas valda tieši laikrakstos. Un bieži vien nabaga žurnālisti ir spiesti ierobežot savu brīvību tieši materiāla apsvērumu dēļ. Nu, un par to esmu patiešām ļoti sanervozējusies. Es eh, vienmēr sazinos ar žurnālistiem, vienmēr sazinos ar avīžu redaktoriem un arī ar žurnālistu organizācijām. Daudzi no deputātiem ļoti skaidri izteicās par bērnu tiesībām. Es jau teicu, ka Eiropas komisija strādā pie paziņojuma, un mēs vēlētos garantēt, lai bērni varētu izmantot arī uh, tieslietu privilēģijas, lai tiesli, tiesības sargājušās iestādes ņemtu vērā viņu tiesības, jo citreiz, piemēram, adoptēti bērni uh, bieži vien kļūst par upuriem divkārši, jo pret viņiem neatiecas vienlīdzīgi. Un uh, arī sniedzot atbildi visiem kolēģiem, kas runāja par bērnu tiesībām, īstenībā mēs uh, par bērniem runāsim nevien savā paziņojumā, bet mēs šiem jautājumiem pievērsīsimies arī topošajā stratēģijā, kur uh, ir runāts par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Mēs uh, drīz vien šo stratēģiju pieņemsim. Un tieši šajā stratēģijā īpaši nodaļa tiks atvēlēta arī bērniem. Uh, Tālāk ir jārunā arī par nabadzību, jo to ir saistīts daudzas problēmas. Bija diskusijas par Romu mazākumu tautību, un, protams, tas bija nepārprotam, ka tas bija diskriminējoši, bet eh, Līdztekus arī norisinājās debats par uh, lielu nabadzību. Tādēļ es ļoti aktīvi sadarbojos ar Andoru kungu. Viņš ir komisārs, kas ir atbildīgs par sociāliem jautājumiem, un Hāna kungs savukārt ir atbildīgs par reģionālā. Uh, reģionāliem jautājumiem un reģionālā fonda līdzekļiem. Mēs vēlamies ar abiem kolēģiem uh, pārskatīt iespējas, kā labāk izmantot uh, šo fondu piedāvātos līdzekļus, jo uh, mums netrūkst līdzekļu, un mēs varētu padomāt, kā šos līdzekļus labāk investēt, lai cīnītos pret nabadzību un citām smagām problēmām. Ir arī jāinvestē nauda šo bērnu izglītībā. Ja mēs kaut ko nedarīsim lietas labā, ja mēs šo problēmu neizskaudīsim, ja šie bērni nedosies uz skolu, ja viņi nevarēs saņemt izglītību, tad pēc 20 gadiem mēs joprojām runāsim par to pašu un cīnīsimies ar tām pašām problēmām. Tieši tādēļ mums ir uh, jāķeras klāt problēmas saknei un jāstrādā šajā virzienā ļoti nopietni. Tālāk runājot par eh, bērnu pornogrāfiju. Mālstrēmas kundze pirms brīža piedāvāja likumdošanu, lai aizsargātu bērnus interneta vidē. šis likumdošanas priekšlikums tagad atrodas pie līdzlikumdevēja, un es domāju, ka tiks atrasts pēc iespējas labāks līdzsvars starp bērnu tiesībām un brīvību internetā. Bieži vien ir grūti eh, šo līdzsvaru saglabāt, tā ir tāda kā dejošana pa virvi. Ja mēs runājam par noziegumiem, kas vērsti pret bērniem, jā, pornogrāfija ir noziegums pret bērniem, to mēs nemaz savādāk nevaram formulēt. Ja mēs runājam par šādiem smagiem nodarījumiem, tad, protams, eh, nedaudz ir jāierobežo absolūtā brīvība, kas tagad valda internetā. Tāds ir mans personīgais viedoklis. Es ceru, ka katrs uh, prātīgi domājošs cilvēks man piekritīs. Un tādā veidā es varu atbildēt arī uz Valjāns kundzes jautājumu. Jā, brīvība internetā ir patiešām nozīmīgs darbkārtības jautājums, un Eiropas parlaments par to vienmēr ir iestājies. Es nevaru tam runāt pretī, bet nu, mums ir jāpadomā par atsevišķiem gadījumiem, kad šo brīvību tomēr būtu nepieciešams iegrožot. Priekš komisāri turpina atkal angļu valodā. Jā, un Nelī Krūze ļoti uzmanīgi iepazīstas ar šiem jautājumiem, visās to finesēs kopīgi ar dalību valstu ekspertiem. Un es ceru, ka tādā veidā pēc iespējas ātrāk varēs atrast labāku risinājumu Eiropas Savienības līmenī. Starp citu, pagājuši nedēļ es uh, dzirdēju ļoti interesantu izteikumu no kāda amerikāņu kolēģa, kas teica, īstenībā jūs, eh, Eiropieši, rīkojāties pareizi, tad, kad jūs runājāt par neutralitāti. Nu, tas bija ļoti interesanti, ka viņš man tādu komplimentu izteica. Tālāk par Brisele 2A un Jugendamt. Tas sasaucas ar jautājumu, kas tika uzdots jau vairākas reizes. Tātad, kur beidzas subsidiaritāte un kur sāks Eiropas Savienības atbildība? Es esmu komisāre. Un es varu darboties tikai līgumu ietvaros. Līgumos ir viss meklējumās atbildes. Pagājuši nedēļa es izdevu tādu kā rokas grāmatu par to, kā ir jāpielieto pamatiesību harta. Pamatiesību harta ir arī sa sasaistīta ar Eiropas Savienības līgumiem, un komisija, kā arī parlaments, ievēro Eiropas Savienības likumdošanas transponēšanu, un harta ir jāņem vērā. Arī tad, ja Eiropas Savienības likumdošana tiek transponēta dalībvalsts likumdošanā. Lūdzu, iepazīstieties ar manu publikāciju, jo tur pat tiešām viss ir ļoti labi izskaidrots, kur tātad mēs varam iejaukties un kur nē. Tas būtu patiešām noderīgi. Un būtu aplami teikt, saviem pilsoņiem, ka Eiropas Savienība var darīt pilnīgi visu un iejaukties pilnīgi visur. Nē, subsidiaritātes princips joprojām ir spēkā. Tālāk, jūgendamt. Nevajadzētu domāt, ka es jums nevaru neko pateikt par jūgendamt, bet es esmu iepazinusies ar eh, Vācijas iestāžu sniegto atbildi. Uh, un viņi rakstīja par šo principu best interest of child. Es to ļoti labi atceros. Un tagad pastāstīšu, ko es par to domāju. Tā ir problēma. Varbūt problēma nebūs īstais vārds. Tā tad 13% no laulībām, kas tiek slēgts mūsdienās, tiek slēgts starp dažādas tautības cilvēkiem. Un bieži vien uh, šie cilvēki katrs dzīvo savā dalību valstī. Uh, Es uzskatu, ka katram bērnam ir tiesības, eh, lai viņam būtu abi vecāki. Un, ja tā ir jaukta laulība, tad bērnam ir uh, tiesības baudīt divu kultūru priekšrocības vai pat trīs kultūru priekšrocības, ja abi vecāki dzīvo pat uh, kādā citā valstī, kas nav neviena ne otra vecāka dzimtene. Un nu, tas noteikti ir jāpatur prātā. Mēs vairs nevaram uh, Ehm, mēs tagad eh, brīv, kustību brīvu pārvietošanos uzskatām par kaut ko pašsaprotamu. Un līdz ar to arī bērnam ir pašsaprotams tiesības baudīt vairāk kultūru vai vairāku valodu sniegtās priekšrocības. Protams, dalību valstu iestādes var eh, kaut ko darīt, tās varbūt var kaut ko pārspīlēt, sabiezināt krāsas. Nu, ir jāizdomā katrs uh, atsevišķais gadījums. Mums ir jāiepazīstas ar to, kādas ir bērnu tiesības, bet bērnu tiesības, piemēram, Vācijā nenozīmē tikai to, ka bērns var runāt vācu valodā. Nē, tas ir daudz plašāk tverams jēdziens. Un, starp citu, arī Vācijas iestādēm jūlijā nosūtīja vēstuli, lai saņemtu vairāk informācijas par šo konkrēto gadījumu. clarity doesn't mean. Uh-huh. Yeah. Uh, why don't the citizens... Kādēļ pilsoņi uh, atbildi uz savām sūdzībām nesaņem ātrāk? Kādēļ parlamentārieši ātrāk nesaņem atbildes? Arī viņi sūdzas. Dažreiz atbildi pilsonim nesniedz tikai viens komisārs. Es ar šo jautājumu esmu jau pietiekami labi iepazinusies. Es esmu saņēmusi arī vairākas sūdzības. Dažreiz pilsonis man adresē jautājumu, bet eh, nu, man taču ir arī jāpiestādā pie atbildes, un man šī atbilde ir jāsaskaņo ar trim, četriem citiem komisāriem, kas ir saistīti ar uh, eh, tēmātu, kas ir skarts pilsoņu uzdotajā jautājumā. Man vēl ir jākontaktējas arī ar. Uh, juridisko dienas. Tātad tas viss ir daudz sarežģītāks nekā liekas pirmajā acu mirklī. Un tieši šī iemesla dēļ mums ir nepieciešams daudz vairāk laika, lai atbildētu uz pilsoņu jautājumu. Protams, tas rada grūtības, Nu, īstenībā pilsonim vienalga, ka četriem komisāriem ir jāizlasa šis jautājums, jāpadomā, kāda būtu labākā atbilda un tā tālāk. Pilsonis iesniedz jautājumu un viņš pēc iespējas ātrāk vēlas saņemt atbildi. Tieši šī iemesla dēļ es arī esmu. Europe, one portal, so that citizens know Esmu arī uh, eh, strādājis pie šī portāla, Eiropas Savienības portāla, un pilsoņiem tur ir vieglāk atrast informāciju, viņi var saprast, kam ir jāadresē savus jautājumus, un pilsonis eh, šajā saitē var atrast atbildi, un viņš arī visu informāciju saņem daudz ātrāk. Es daru visu, kas manos spēkos, lai reformētu pašreizējo sistēmu, bet tas nav tik vienkārši. Un, protams, tas prasa arī laiku. Šķiet, ka vairāk vai mazāk atbildēju uz visiem uzdotajiem jautājumiem, saka komisāre. Thank <laughs> you. Più che meritato. Grazie infinite al komisāri. Nu jā, īstenībā jūs pat uh, daudz plašāk atbildējat. Redings kundze, paldies, ka jūs ieradāties pie mums. Paldies par jūsu pārliecinošo prezentāciju un Es ceru, ka mēs jūsu gatavoto paziņojumu varēsim pietiekami plaši apspriest, kad būs pienācis īstais brīdis. Mēs ar nepacietību gaidīsim jūs nākamo vizīti lūgumrakstu komitejā, un es ceru, ka jūs zināmā mērā varējāt tad šodien gremdēties atmiņās, atminēties vecos labos laikus, un uh, ka jums šī vizīte bija ļoti patīkama. Darba kārtība ir tāda, ka mēs rītdien apspriedīsim tos jautājumus, ko nepaspējām apspriest šodien. Tā, tas bija lūgumraksts, kuram mēs nepievērsāmies pietiekam plaši. Tātad šos jautājumus apspriedīsim rītdien. No desmitiem, deviņos ir koordinātors sanāksim. Paldies!